colleagues, good morning. Labrīt! Es uh, pasludinu, ka mūsu komitejas 20. Um, 8. aprīļa sanāksme ir atklāta, mums būs sanāksme 12.30. Pirmais mūsu jautājuma punkts, dienas kārtības jautājuma punkts ir Eiropola, tā ir sats ziņojums 2010. Un mums ir tas prieks Robinu Vinraitu eh, sveikt savā vidū, kurš eh, mūs iepazīstinās ar terorismu un tendenšu ziņojumu par 2010. glādu. Tātad es došu vārdu referentam, un tad, protams, mums būs arī diskusijas, un tagad Raita kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze, un arī liels paldies komitejas deputātiem par uzaicinājumu piedalīties jūsu darba uh, sēdē un iepazīstināt jūs ar šī gada ziņojumu, ko sagatavojas Eiropols par uh, situāciju attiecībās terorismu Eiropas Savienībā. Jūs esat saņēmuši arī šī gada ziņojuma uh, kopijas, un es domāju, ka dažiem bija arī iespēja izlasīt to elektroniski, un varbūt jums tā tad ir radusies iespēja jau kaut ko papētīt, bet nākošās 15 minūtēs esmu iecerējis jūs iepazīstināt ar galvenajiem ziņojuma secinājumiem, un varēsiet arī skatīties uz ekrānu, kas ir zāles stūrī. Galvenie jautājumi šajā ziņojumā ir saistīta ar vispārējo vispārējām tendencēm attiecībā uz terorismu uzbrukumiem un arestiem. Salīdzinot ar situāciju pirms gada un īpaši pirms diviem gadiem, šī situācija ir kvantitatīvi uzlabojusies, jo šādu skaits ir samazinājies. Bet tomēr terorisms ir ļoti svarīgs iekšējās drošības garants Eiropas Savienībā, īpaši ņemot vērā to, ka islamisti teroristi arvien vēl var veikt dažādus uzbrukumus ar atsevišķiem teroristu aktivitāšu izpaudumiem, īpaši Spānijā un Francijā, un ar ievērojumu pieaugumu ekstrēmistu vardarbībā attiecībā uz ekstrēmistiem, eh, kreisajiem vai labējiem. Un tagad paskatīsimies kādi ir fakti, eh, kas ir pamatā secinājumi. 2009. gada uzbrukums seši, sešās de, eh, dalību valstīs 294 ziņojumi bija par eh, teroristu uzbrukumiem, un vēl papildus bija 124 uzbrukumi Ziemeļ īrijā, par kuriem ziņoja apvienotā karaliste, ieskaitot apvienotās karalistes eh, ziņojumus un datus mūsu ziņojumā, ir eh, nepieciešams, jo ir zināmas eh, statistikas, statistikas atšķirības, kā strādā apvienotajā karalistē. Uzbrukumu daudzums ir samazinājies par 33% salīdzinot ar 2008. gadu, un tas ir apmēram puse no tā daudzuma, kas uh, tika veikts 2009. gadā. Tikai viens no uzbrukumiem uh, bija saistīts ar islāmistu teroristiem, un tas bija saistīts ar militāru uzbrukumu mērķi Itālijā. Sepa separāristu organizācijas bija veikuši 237 uzbrukumus, visi tie notika Francijā un Spānijā, un ekstrēmisti kreisā Spāna pārstāvju un anarchisti ir palielinājuši savu darbību par 40% salīdzinot ar 2008. gadu un gan arī divreiz vairāk nekā 2007. gadā. Tāpat Grieķijā, Itālijā un Spānijā anarchisti bija veika 40 uzbrukus, uzbrukumus un Ungārijā 4 ekstrēmie labējie uz, uzbrukumi. Un tur arī tātad vēl citas uh, labējās pārna aktivitātes. Francijā ir ziņots par vienu atsevišķu uzbrukumu, bet runājot uh, par juridiskas dabas uzbrukumiem, uh, varam šeit minēt ekstrēmos dzīvnieku tais, tiesība aizsardzības aizstāvis. Un tā tad varam teikt, ka kriminālas dabas um, šādi veidi pārkāpumi ir uh, Eiropā un daži ir izmantojuši modus operandi, tāpat kā teroristu grupas, e, izmantojot improvizētas prākstvielas. Uh, e, 587 personas ir arestētas, 13 uh, Uh, dalību valstīs, pamatojoties uz aizdomām par viņu nodarījumiem. Tas ir apmēram 30% salīdzinot uh, ar 2007. gadu. Uh, vairumā gadījumā tās bija aizdomas par līdzdalību teroristu organizācijās vai arī uh, uzbrukumu sagatavošanā, propagandas darbībā vai terorismu finansējumā. Sieviešu skaits, kas ir arestēts šajā sakarā, ir visai zems. 2009. gadā 15 šādas personas sievietes aizdomās turētas. Lielākoties tas ir saistīts ar separātismu, un Lietuvā sieviete viena tika arestēta par uh, to, ka viņa gatavojās veikt pašnāvniecisku uzbrukumu. Uh, 187 uzbrukumi saistīti ar islāmu terorismu bija 2008. Uh, gadā, uh, un tā tad uh, tagad šis skaists ir mazāks. 29 personas bija arestēts par ekstrēmālo kreisā spāņu darbību un 22 par labējā spāņu darbību. Uh, Un te mēs varam redzēt karti, kurā parādās tās vietas un aresti, eh, tās vietas, kur notikuši uzbrukumi un aresti 2009. gadā, eh, cietušie un nāvīgi cietušie eh, nav bijuši visai daudz, bet tomēr divi karavīri un pieci policijas Eh, darbinieki Grieķijā, Spānijā un apvienotā karalistē tika nogalināti 2009. gadā saistībā ar anarhistisku darbību. Un tomēr arvien vēl mēs varam uzskatīt, ka kreisā spāna anarhisti, teroristi, islamisti e, ir pietiekoši nopietns terorismu draugs. 200 25 tiesas spriedumi tika pieņemti 11 dalību valstīs, un tajos tika iesaistīta apmēram 400 eh, personas un viena eh, eh, nevalstiskā organiz, organizācija. Vairums tie bija saistīti ar separātismu, atšķirībā no 2008. gada, kur terorisms bija vairāk islamiskas dabas. no 23% līdz 17% pagājušajā gadā ir uh, samazinājies šis procents, un tāpat arī ir samazinājies uh, notiesāto personu skaits. Piemēram, 33 bija uh, sievietes, un 5 tika attaisnotas. Runājot par islāmu terorismu, arvien vēl dalība valstis pašas uzskata, valsts institūcijas uzskata, ka tas ir lielākais terorisma drauds par spīti tam, ka tikai viens šāds uzbrukums tika paveikts Afrikā karalistē. Mēs zinām, ka islāma teroristi arvien vēl uh, cenšas radīt pēc iespējas vairāk upuru, piemēram, uh, varam atcerēties 2009. gada decembra lidojumu no Amsterdams uz Detroitu, kur bija uzspridzinājuma draudi. Bet šis te procents ir samazinājies par 40%. Un vienīgais 2009. gada kar karalistē islām teroristu draudz bija saistīts ar uh, libāniešu uh, potenciālu uzbrukumu. Uh, varakam un sākas uh, uzbrucējs kliegt arā valodā, uh, saucot, kad ir spēkstvielas viens no um, apsargiem tik ievainots. Un uh, tika arestēts eģiptietis un vēl viens Lībijas uh, pilsonis, kuram uh, bija, par kuru bija pamats uzstīt, ka viņam ir sprākstvielas. Uh, Viņiem bija kopš 2003. gada Itālijas uzturēšanās atļaujas, bet uh, vēl uh, nekas pa šiem gadiem neliecināja, ka viņi piederētu kādām ekstrēmiskām organizācijām. Uh, Lielā mērā islāma terorisms Eiropas Savienībā tiek iespaidots uh, ar, uh, no situācijas, kāds ir dažādās valstīs ārpus uh, Eiropas Savienības. Ir tīpaši saistīts tas tā situācija uz Afganistānas, Pakistānas, robežām Jemenā arī. Vienlaicīgi ir Eiropas Savienība ir savu veidu platforma, to izmanto kā platforma, lai izmantotu uzbrukums citur pasaulē, īpaši Ziemeļa Āfrikā um, saistībā ar Al-Qaidu un Zagreb un Al-Shab Somālijā, tāpat arī Arābu uh, pusalā Jemenā un Irākā un Pakistānā un uh, uh Uh, Afganistānā ir vietas, kas, uh, ir sav, kas rada savu veidu apdraudējumus aktivitātēm Eiropas Savienībā. Uh, terorisms, kas saistīts ar separātismu, ir īpaši tipisks protams, Spānijā un Francijā. 2009. gadā kopējie šādi uzbrukumi samazinājās par 40%, cietušie, e, cietušo skaits pieaug no 4 līdz 6, tika cieta 3% un 90% no šiem uzbrukumiem e, Francijā un Spānijā bija saistīti ar separātismu. Teju. Un tā tad tās ir organizācijas, tās ir organizācijas, kuras strādā un nepakļaujas, nepakļaujas eh, likumam īpaši Francijā un Spānijā, apvienotajā karalistē un īrijas republikā. Eh, kustība saistīta ar īrijas republikāņu armiju un tās tālāku darbību un divi kara vīri tika nogalnāti 2009. gadā viens policijas darbinieks. Tātad šāda ir statistika par 2009. gadu. Mūsu ziņojumā ir arī novērojumi, eh, kas raksturo, kādas ir galvenās terorismu darbības tendences Eiropas Savienībā. Par dažām no tām jau es runāju. Un un es varbūt vairāk un detalizētāk pie tām nepikavēšos, bet trīs, četras uh, citas tendences gribētu akcentēt. Islama Terorismu eh, grupas ar vien vēl daudz vairāk eh, izmanto dažādas propagandas paņēmienus, eh, gan uzstādājot plašsaziņas līdzekļos, gan izmantojot internetu, cenšoties savā valodā piesaistīt rekrutentus. Ir arī vietas, kur ir lielas musulmaņu iedzīvotāju uh, Uh, daļas un nevienmēr tās ir ekonomiski uh, labā stāvoklī. Es jums arī pieminēju tādas valsts kā Somālija un Jemēnu. Uh, apvienot Eiropas Savienības pilsoņi citās dalību valstīs arī var būt uzbrukuma mēķis, kļūstot par cilvēku nolaupīšanas upuriem. Uh, Un šeit, protams, atpakšā ir savs finansējums un mēģis ir piesaistīt uh, uh, sabiedrības uzmanību. Uh, mm, Islāma uzbrukumi uh, ir attīstījušies arī tā, ka ir radikāli atsevišķi individi, kur ir paši sevi veidojuši par šādiem izman cilvēkiem, izmantojot dažādus instrukcijas, rokas grāmatas. Pat tiešām internets ir tā vide, kas ar vien uh, eh, svarīgāk uh, eh, mūsu modernajā pasaulē paliek uh, kā e, līdzeklis aktivizējot e, terorismu izplatību. Un tiek izmantotas visas jaunās tehnoloģijas sazināšanā ziņā, propagandistiskā darba ziņā un e, finans, finansējuma pārskaitījuma ziņā. Un, protams, ka šī piekļuva dažādiem datiem nozīmē, ka uh, Eh, varam gan vienkāršāk pārskaitīt naudas līdzekļus, gan sazināties. Internets arī piedāvā teroristiem dažādas jaunas iespējas, kā iegūt informāciju, kā plānot uzbrukumus un kā piesaistīt jaunus locekļus. Teroristu grupas e, izveido arī online identitātes vietnes saviem propagandas mērķiem. E, Un es domāju, ka šī jaunā kiberpasaule, kurā dzīvo teroristi un kurā notiek uh, uh, finansējums, ir galvenie elementi, kas jāņem vērā, lai mēs kā uh, savienība reaģētu šiem izaicinājumiem. Kā jau es teicu, agrāk ekstrēmisti, kreisā spārna un labā spārna organizācijas ir relatīvi mazsvarīgi salīdzinot ar tiem apdraudējumiem, ko rada islāma teroristu grupas, bet tomēr arī šie apdraudējumi sāk palikt nopietnāki, e, tāpēc, ka e, atsevišķās valstīs e, šie uzbrukumi tomēr ir visai noteikti. Un tā priekšsēdētājs kundze terorisms apdraud mūsu iedzīvotāju dzīvību un veselību Eiropas Savienībā un ārpus Eiropas Savienībā. Uh, Šis draudz ir liels, ar vien liels, un mēs nevaram pieļaut finansējumu samazināšanos. Tāpēc mums arī jābūt modriem eh, gan dažādās uh, valsts institūcijās veidzot politiku, eh, gan izstrādājot mērķus, kā panākt to, ka Eiropas Sanība ir drošāka vieta. Paldies! Paldies Raita kungam par jūsu referātu, trīs kolēģi ir pieteikšies Demīra un Mr. Borgēzio un viena deputāte, vai vēl kāds vēlas pieteikties? J jā, vēl viens deputāts signalizē, ka vēlas runāt. Tātad kopā pieci. Uh, pirmam dodam, dodu vārdu Demiro kungam. Paldies, priekšstādātājs kundze. Un paldies jums par šo lielisko prezentāciju. Mums bija iespēja tajā ieskatīties vakar, un arī liels paldies par jūsu ļoti efektīvo darbu, ko jūs izvēršat Eiropolā. Man ir daži komentāri, kurus gribētu minēt. Um, būtībā daži vairums no viņiem būs vienkārši saistīti ar jūsu prezentācijas saturu, bet citi būs vispārēji saistīti ar jūsu darbu. Vispirms man jāsaka, es esmu gandarīts par to, ka rīcības plāns Stokholmas uh, programmas ietveros ir tāds, ka līdz 2013. gadam Eiropols būs tāda kā ietverts regulējumā, regulā. Šāds būs šis tiesiskais ietvers. Tātad tas ies pāri padomas lēmuma robežām, un tas arī būs daudz saistošāks dalību valstīm un darbosies daudz efektīvāk. Tātad mēs te runājam par 2013. gadu, un es domāju, Eh, ka pamatoma te ir tāda, ka mēs, protams, varam atbalstīt jūs šai ziņā un arī dalībvalsts jūs atbalstīs kopējās drošības labad. Un otrkārt, eh, šī jūsu prezentācija mums atgādina, ka Eiropas pilsoņiem šķiet, ka visļaunākie draudi nāk no islama teroristiem par spīti statistikas datiem. 2009. gadā tikai viens teroristu uzbrukums bija saistīts ar islāma teroristu darbību, un tas bija Itālijā. No otras puses, tas teroris, terorisms, kuru mēs esam separātistu terorismu, ir īpaši izvērties jūsu valstī apvienotāja karalistē, taču ir novērams arī Spānijā un Francijā. Bet vairums dalību valstu un to pilsoņi neuzskata to par nopietniem draudiem par spīti 361 uzbrukumam un par spīti sešām slepkavībām, kas bija saistīts ar to, 148 uzbrukumi notika Spānijā, un eh, trīs policisti tika nogalināti šajos uzbrukumos, daudz cilvēki bija ievainoti un apvienotāja karaliste bija 124 šādu uzbrukumu. Un, un eh, cilvēki arī gāja bojā, un Francijā šādu uzbrukumu bija 89. Tātad separātistu terorisms ir nopietni draudi. Un patiesībā eh, tā risks ir daudz lielāks nekā islāma teroristu izraisītie uzbrukumi Eiropā. Un līdz ar to ir jautājums, ko jūs eh, esat nodomājis darīt, lai dalībvalsts un pilsoņas. Dalībvalstīm pilsoņiem likt apzināties, kāds, kāda ir īstie terorisma draudi. Un kā tehnoloģija, eh, ņemot vērā, ka eh, teroristi izmanto modernās tehnoloģijas, tad kā jūs domājat tās izmantot, lai gūtu atbalstu pilsoniskajā sabiedrībā? Un jūs minējāt Stokholmas programmas ietvaros izveidoto uh, padomis uh, lēmumu. Un tur ir runa par trim sinerģiem - Eiropols, Eirojas un sadarbības centrs. Vai mēs ejam pareizajā virzienā saistībā ar sadarbību? Uh, varbūt mums vajadzētu vairāk sadarboties, nevis uh, izvērst uh, konkurenci šo iestāžu vidū. Un visbeidzot, jūs pieminējāt Alkaidu islama Magrebā, Āfrikas uh, ziemeļa rietumos. Jūs minējāt arī Somāliju un Jemeni. Bet es gribētu jums uzdot šādu jautājumu. Vai būtu iespējams, ja vien jūs varētu izdarīt, ja ne es to sapratīšu, pastāstīt par Mali, jo tur ir cilvēku nolaupīšana. Es to varu apstiprināt, un jūs minējāt arī pats, ka šādā veidā tiek reklamēts terorismas un arī gūti līdzekļi terorisma uzturēšanai. Un man ir manas valsts pārstāvis, kas tika tika nolaupīts mal, Malijā. Un, eh, Mali būtu šī informācija, būtu šī situācija jārisina. Protams, te ir runa par imigrāciju, bet es, protams, runāšu arī ar savu Spānijas iekšlietu ministru un eh, ārlietu ministru, jo mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem šāda veida jautājumu risināšanā. Līdz ar to es gribētu jūs lūgt pakomentēt par eh, Ziemeļa Rietumu Āfriku un Alkaidu Malī. Bet katrā ziņā paldies un eh, sveicu jūs ar jūsu lielisko darbu. Paldies! Latvārdas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies, Vēnrēt kungs. Es atvainojos, ka es pirmo jūsu prezentācijas daļu nenoklausījos bet es eh, tiešām gribēju uzdot jautājumu, tāpēc, ka jūs pieminējāt, jo īpaši uh, somāliešus, nigēriešus, uh, kas tiek uzskatīti par teroristiem. Es gribētu zināt, vai Eiropolam ir kāds viedoklis, varbūt tas varētu dot uh, ieteikumu, kā varētu veidot uh, profilu šiem cilvēkiem, lai tādā veidā uh, identificētu iespējamos aizdomos turamos. Jo jūsu rakstītājā ziņojumā eh, parādās tas, ka teroristiem ir dažāda veida motivācija un ir arī dažādi riski. Eh, jūs te minējāt, piemēram, separātistu terorismu, kas arvien izvēršas plašumā, anarchistu un kreisā un labā spārna ekstrēmistu uh, terorismas. Un eh, tāpēc šī aina ir ļoti daudzpusīga. Un tāda tā ir tikai Eiropā vien, un eh, nemaz nerunājot vēl par ASV. Tātad eh, šodien mēs daudz dzirdam par iespēju veidot profilus, un dažas aģentūras un dalībvalstis izsakās skaidrāk par šādu iespēju, citas mazāk. Un man tiešām uztrauc šīs ziņojums, kaut arī vēl komisija nav oficiāli atbild, sniegu savu atbildi. Mēs tomēr varētu veidot tādus kā juridiskus eh, drošības eh, tīklus, bet te nav runa par eh, tādu kā zīmogu uzlikšanu cilvēkiem. Vai, vai varētu tomēr izveidot kaut kādu stereotipu terorismam. Klasiskā izpratnē mēs runājam par cilvēku eh, no, no Pakistānas. Bet jūs te runājat par veselu virkni dažādu veidu terorismu. Un te ir, protams, arī somālieši, nigērieši, tā tad tiek pārstāvēts visas rases un uh, tautas. Un jūs runājāt, ka tikai 15% no apcietinātajiem aizdomās turamajiem bija sievietes, tikai 15, bet es tomēr gribētu zināt, varbūt eh, viens no instrumentiem, kā varētu identificēt terorismus, un te nav runa par, eh, piemēram, narkotiku izplatītājiem, kādā pavisam skaidrā veidā jūs varētu sacīt, vai jums ir viedokli šajā jautājumā, vai Eiropils, Eiropols varētu uh, Uh, kaut ko rekomendēt un uh, ko varētu darīt uh, dalībās. Man visvairāk interesē, protams, efektivitāte. Lielas paldies, Bargēzija kungs. Paldies, priekšstādētāji, un paldies arī Vainera kung, Vaineraita kungam. Arī es gribētu uzteikt Eiropola lielisko darbu un arī e, labo informāciju, ko mēs esam saņēmuši no jums. Es pilnīgi piekrītu jūsu secinājumiem. Jūs paudāt cerību, ka Eiropas Savienība saglabās modrību cīnoties ar terorismu draudiem, un jo īpaši cīnoties ar te islamu terorismu, kurš manā skatījumā tomēr pastāv. Bet šī aina, ko jūs mums atainojāt. E, tomēr neļauj pamat pārliek, pārliek lielam optimismam. Protams, ka <clears throat> lielie uzbrukumi ir arī novaduši pie mūsu reakcijas e, daudzpusīguma, un tagad Eiropai ir cits uzdevums. E, Eiropa tagad ir pārvērtusies par teroristu aktivitātes galveno darbības lauku. Un tā ir noticis visticamāk, tāpēc, ka ir lielas teritorijas, kuras ir piedzīvojušas islāma ticīgo imigrāciju. Un tur viņi var dzīvot pilnīgi netraucēti. Un šādi tad būtu man jautājumi Kāda veida rīcību Eiropols ir paredzējis izvērst, lai cīnītos ar šo strateģisko, ar šīm strateģiskajām izmaiņām, paradigmatiskajām izmaiņām? Kāda rīcība varētu pārtraukt šīs tendences, un, protams, te mums ir jādomā par eh, tehnoloģijām, par internetu un eh, citām uh, smalkākām metodēm, kā var, kā var eh, novirzīt eh, naudu teroristu aktivitātei. Mm, te ir arī jāņem vērā, ka ir arī bankas, kas eh, atbalsta terorismus. Terorismu visticamāk, ka šī tendence ir tikai pieaugusi. Tik identificēta arī vairāk tīkli un e, subsīdijas e, viltus labdarības organizācijām, kas patiesībā bija terorista organizācijas. Un e, kā mēs varētu nodrošināt to, ka šī islāma banku sistēma nekļūst par daļu no mūsu ekonomikas. Protams, tā ir vienkārši praktiska un operacionāls dabas lieta. Uh, Nesen es eh, pie, novēroju kaut ko, kas man, manuprāt, ir nenormāli. Eh, Eiropas parlamenta deputāts ceļojot uz Strasbūru vai Briseli atstāja savu dalību valsti un savu eskortu. Bet kad viņš nonāk uh, Eh, viņš tātad dodas ar savu eskortu, bet tā, ka viņš nonāk eh, pie robežas, tad eh, viņš ir spiest to savu eskortu atstāt pie robežas. Un man šķiet, ka tas, mm, tas ir neticam šāda situācija, ka nevar savu eskortu pārvest pāri Eiropas Savienības dalībās robežai. Un tā dod, tas dod iespēju teroristiem. Un tas tikai norāda uz to, Eh, kā, cik liela trūkuma ir mūsu sadarbībā. Ja, piemēram, ir eh, kāda eh, kaut kas noziegums tiek pētīts Itālijā, bet tad to nevar turpināt pētīt Spānijā, kaut arī tas bija pārobežu noziegums. Jā, mēs runājam par kopīgo tiesiskumu un brīvības telpu, bet eh, neizskatās, ka tā tiešām eksistē. Un teroristi var ļoti vienkārši uh, pārvietoties pār robežām, bet mūsu policija to nevar. Liels paldies, Porgezi kungs, lūdzu, Intvelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Veinrait kungs, par jūsu prezentāciju. Es domāju, labā ziņa ir tāda, ka vispār šīs tendences ar viens samazinās, taču ir bijis pār par 300 teroristu uzbrukumiem. Un zināms, ka pietiek ar vienu teroristu, lai viņš varētu nodarīt lielu ļaunumu. Piemēram, Nīderlandē pagājušajā gadā mums, mums bija viens gadījums, kad cilvēks mēģināja izmantot Suzuki mašīnu, kas ātri brauc un gandrīz sabrauc. Uh, karalieni. Man pārsteidz tas, ka šis sadalījums starp daudzām kategorijām ir tāds, ka vairums reģistrēto gadījumu saistīti ar separātistiem. Interesanti, eh, teol, eh, tā ir interesanta terminoloģija. Kreisā spārna, ekstrēmisti, labā spārna, ekstrēmisti un islāma ekstrēmisti. Bet ik gadu es novēroju to, ka gadījumi, kas saistīti ar islāmu terorismu, ir minimāls salīdzinot ar citām kategorijām. Un te man uh, rodas jautājums, vai mēs racionāli sadalām uh, mūsu, uh, mūsu finanses, jo mēs esam pilnīgi uh, apsēsti ar. Uh, cīņu pret, ekst, pret islām teroristiem, bet mums vajadzētu mums piešķirt vairāk līdzekļus citiem terorismu veidiem. Mēs visi esam cilvēki, mēs visi esam iracionāli, un tam mums, protams, ir vieglāk iedomāties, ka lielākais ļaunums nāk no pilnīgi citā domājušiem cilvēkiem, Bet vai tomēr šis eh, līdzekļu sadalījums nav pārāk neloģisks? Un vēl es gribētu norādīt, ka pretstatā ciņā ar cita veida terorismu, cita veida terorismu, un terorismu, kā zināms, neparādījās tikai 11. septembrī. Mēs zinām, mums bija visāda veida terorisms Eiropā jau gadsimtiem ilgi, bet šķiet, ka pēdējo desmit gadu laikā cīņa pret islāmu terorismu ir lielā mērā samazinājis eh, pilsoņu brīvības demokrātisko kontroli tam, kā mēs īsti cīnāmies ar terorismu. Jo es zinu, ka Sicen tagad būs daļa no uh, ārējās darbības dienesti. Kaut gan mēs nezinām, kas tur īsti notiek. Tur strādā 110 cilvēki un nav nekāda veida kontrols. Mūsu demokrātija pēdējās desmitgadus laikā ir cietusi vairāk nekā tajā laikā, kad mēs cīnījāmies ar cita veida terorismi. Un tāpēc gribētu zināt, kā jūs to vērtējat vai. Uh, jūsu ziņojuma secinājumu kontekstā, jo šī situācija turpināsies gadiem ilgi, ka mēs e, nesadalām mūsu līdzekļus racionāli. Paldies, Sofija. Ilčev kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties Eiropola direktoru, kurš mums uh, pastāstīja par ļoti interesantu ziņojumu, kas ir ļoti labi strukturēts, un tur ar bija arī ļoti daudz statistisko da datu. Es arī gribētu sacīt, ka mēs neklausāmies šajā ziņojumā kā kaut kāda veida formālā ziņojumā, kas te mums ir tagad pamats diskusijām, bet galvenais ir tas, ka mēs gribam spēt izšķirt dažādu veidu terorismu Protams, terorismam ir pašam sava dinamika, pašam savi motīvi un sava vēsture, chronoloģija. Tā piemēram. Pēc tam, kad pazuda, eh, kad sadalījās PSRS, pēc tam, kad vairs nebija šī pretestība starp divām lielām, divām lielām varām, uh, tad eh, arī te parādījās eh, kreisā spārna ekstrēmistu grupas. Eh, daļu teroristu spār no separātistu idejas, un te, piemēram, mēs varētu minēt Kosovu. Bija kosoviešu un albāņu separātistu militārās organizācijas, un tās bija iesaistītas teroristiskā darbībā, bet tās tagad ir pazudušas. Un ļoti cienījama eh, valsts eh, Centrāla Eiropā Čehoslovākija, piemēram, sadalījās miermīlīgā ceļā, un gan Čehi, gan Slovāki tagad ir draugi Eiropas Savienības ietveros. Vai varētu kaut ko tādu piedzīvot, ja šis, šī sadalīšanās sadalījās nebūtu miermīlīgā ceļā noritējusi? Terorismu bieži vien iedvesmo separātisms. Bet jāņem vērā, ka tā ir pārējoša parādība, kad vairs nav iemesla šādiem Eh, šādai darbībai, tad arī terorismas vairs nepastāv. Bet situācija ar radikālo islāmu terorismu ir atšķirīga. Viņu mērķis ir pastāv vienmēr. Un te es runāju par visradikālākajiem virzieniem, kā vahabisti, piemēram. Tādi terorisma akti, kā piemēram eh, sprādzieni Maskavas metro pierāda to, ka šo teroristu mērķi nav pārējoši. Šiem cilvēkiem nav nekādas uh, darba kārtības, viņi vienkārši grib visiem uzspies savu, savus šariāta likumus. Un islama terorisms līdz ar to ir visbīstamākā terorisma forma. Vai e, nākošajos Eiropolas ziņojumos varētu iekļaut vairāk informācijas par trešajām valstīm ka, nu, ārpus Eiropas Savienības, kas bieži vien ir e, terorismu pareiklis? Varbūt e, es saprotu, ka Eh, amerikāņi, piemēram, amerikāņiem ir izdevies slēgt savu valsti, aizsargājot to no terorismu. Protams, ka tas nav apsveicam, bet nu, šāds nu, ir fakts. Bet Eiropas Savienība šai ziņā ir daudz mazāk sagatavojusies. Un teroristi ir secinājuši, ka daudz grūtāk ir uzbrukt tagad ASV, un tāpēc ir daudz vieglāk, daudz vieglāk uzbrukt eh, mērķiem Eiropas Savienībā. Un līdz ar to šī situācija tikai pasliktināsies. Paldies, Fostu kungs, lūdzu. Ja, Paldies jums. Paldies arī par sniegto informāciju. Man tiešām bija ļoti interesanti. Ko es varu secināt no jūsu ziņojumā? Tie ir kādi 3-4 aspekti, ko es īpaši pamanīju. Tas, ka separātisti ir atraduši tagad darbības teritoriju, bet reģionāli šeit ir ierobežojums, mēs tagad varam redzēt anarchistu darbību vai kreiso darbību, un daudzos gadījumos vārdarbība kļūst ļoti nopietna. Un te pašā laikā es pamanīju, tīpaši, ja mēs runājam par fundamentālistu teroristiem, tad šie draudi joprojām pastāv. Un tad jautājums ir, vai jūs varat visus šos faktus apstiprināt, ko es tikko teicu, vai fundamentālistu terorisms arvien pieaug visticamāk tādēļ, ka mēs ļoti rūpīgi sekojam situācijai tur un līdz ar to pareizi uzskaitam. Un varbūt citās jomās mums vienkārši nav tik precīzas informācijas. Un, manuprāt, būtiskākais, protams, būtu atbalstīt mūsu pamat principus. Ja mēs tagad mainītos lomām un es tagad uh, prezentētu jūsu ziņojumu un jūs sēdētu manā vietā, nu tad jautājums ir, eh, kādus politiskos secinājumus jūs izdarītu no sava ziņojumā? Nu, jūs, piemēram, teicāt, ka terorisma finansējums ir ārkārtīgi svarīgs aspekts un nepieciešams apkarot šos finansējuma avotus. Nu, tad varbūt būtu nepieciešams izveidot uh, savu terorismu finansēšanas plūsmas apkarošanas programmu, tāda kāda ir Amerika. Un tad nākamais jautājums ir internets. Es saprotu, ka internets spēlē īpašu lomu teroristā, teroristu darbībā, tīpaši sagatavojot terorismu aktu. Nu tad jautājums ir, ko var darīt lietas labāk, ko var darīt, lai nodrošinātu šo noziegumu profilaksi. Jūsuprāt, kas būtu tā vērts? Nākamais aspekts, kādas politiskās prasības mums būs šeit jāsaskata tieši no jūsu ziņojuma? Vai tas nozīmē, ka mums ir jār, jārūpējas vairāk par finanšu pusi, vai arī par personāla resursiem, vai arī varbūt jums ir vajadzīgs labāks aprīkojums? Vai arī varbūt būtu jādomā par kompetencēm Eiropolā? Nu tā, lai Eiropols varētu nodrošināt labāku sadarbību, vai arī varbūt jūs teiksiet vienkārši ir nopietnas problēmas sadarbojoties Eiropas Savienības iekšēnē, vai arī ir problēma sadarbībā ar uh, partneriem Amerikā. Himenes Biseles kundze lūdzu. Sí. <clears throat> Buenos días. Quería... Paldies, labrīt visiem! Vēlos pateikties jums par to, ka jūs ieradāties un Esmu ļoti interesēts jūsu vārdos par terorismu. Man šķiet, terorisms ir ļoti nopietns draudz mums visiem. Un pretēji tam, ko mēs dzirdam, bieži vien tad mums saka, ka terorisma draudi ir pārspīlēti un šādā veidā tiek attaisnots mēģinājums kontrolēt mūsu iedzīvotāju privāto dzīvi un reāli saka, ka it kā terorisms esot samazinājies. Bet izskatās, ka vienkārši mums nav precīzas informācijas par to, kas reāli notiek. Manuprāt, ir ļoti pareizi, ka jūs runājat par separatistu kustībām, piemēram, ETA. Diemžēl šī organizācija uh, nolaupīja manu brāli Spānijā. Viņi nogalināja manu brāli Spānijā. Un tad jautājums ir, ko mēs varam darīt, lai nodrošinātu to, ka šie teroristi šādas organizācijas nesaņems finansējumu no citām valstīm, nu, piemēram, tā pati ETA. Tas, kas šobrīd notiek īstenībā, ir ļoti nopietnas pārkāpums attiecībā uz terorismu upuriem, ja sanāk, ka ETA saņem finansējumu no citām valstīm. Es zinu, ka citās valstīs, ne tikai Spānijā, ir arī organizācijas, kas atbalsta ETA mērķus, atbilstoši sniedz finansējumu. Tad jautājums ir, kā mēs varam izvairīties no šādas situācijas. Mani šis jautājums ir īpaši uztrauc. Kā teica Diesta Merakungs, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem saprast, ka pastāv teroristi, ka viņiem ir mērķi un ka viņi grib uzbrukt. Un tad nākamais jautājums, ko mēs varam darīt ar upuriem? Varbūt ir kāds kompensācijas mehānisms vai kaut kas tam līdzīgs. Es tiešām domāju tagad, kā, kā lai mēs rīkojamies Jo es skatos, ka ir ļoti daudz atbalstītāju terorismu kustībām. Kā mēs varam izvairīties no starptautiskā atbalsta, piemēram, no Kubas vai Venecuēlas, kur pastāv organizācijas, kas sadarbojas ar ETA un ar citām terorismu organizācijām? Varbūt Eiropas Savienība varētu kaut ko darīt lietas labā. Paldies! Liels paldies! Nu, ja neviens cits nevēlētos tagad izteikties, tad es ļaušu runāt Beinraita kungam. Lūdzu. Liels paldies! Un paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Debatas bija ļoti interesants un dzīvīgas. Nu, sadalīsim atbildes uz trīs daļām. Vispirms, Jautājums par to, vai mēs uh, koncentrējamies uz islamistu darbību un varbūt mēs vienkārši nedarbojamies citās jomās. Man šķiet, ka tās nav tā, ka tikai viens vai otrs mēs varam darboties visās jomās un visos virzienos. Jā, mēs saprotam, ka ir kopīgas iezīmes šāda terorisma veidam un citiem. Un kas līdz šim ir uzskrāts, mēs esam izveidojuši ļoti labu ietvaru politiskā līmenī, arī tiesība aizsardzības institūcijās un sabiedrībā kopumā, tā lai mēs varētu uh, palīdzēt aizsargāt sabiedrību pret visiem terorisma veidiem. Atbildēšu Intveldes kundzei. Manuprāt, būtu nepareizi teikt, ka mēs īpaši asreaģējam uz islamistu kustībām. Uh, Visticamāk, Eiropas Savienībā vienkārši uh, valdības un iedzīvotāji vairāk izjūt šādu terorisma veidu nekā cits terorisma veids. Tas ir fakts. Manuprāt, šeit ir vēsturiski nosacījumi. Nav tā, ka tas ir sācies tikai 2011, 2001. gadā, bet arī tas, kas ir noticis Londonā, tas savukārt nav bijis tik sen. Viena no deputātēm teica, ka terorisma mērķi bieži vien ļoti atšķirīgi, ja mēs runājam par citām grupām. Un daudzos gadījumos var pamanīt ļoti skaidrs iezīmes teroristu aktivitātēs. Um, <clears throat> esam saņēmuši informāciju no nacionālām valstīm, un tur viņi skaidri saka, vismaz dažās valstīs ļoti aktīvi darbojas islāma teroristi. Un ir nepieciešams, protams, nodrošināties pret tādiem uzbrukumiem, piemēram, Madridē pagājuši gadu viens uzbrukums maksāja mums ļoti milzīgu cilvēku skaitu, un tad bija vēl viens incidents pavisam nesen starp Amsterdamu un Detroitu, un tāpēc, manuprāt, šie draudi pastāv, nedrīkst novērtēt pa zemu. Bet te pašā laikā, kā teica Dimera kungs, Spānijā un Itālijā, Spānijā un Francijā ir tīpaši eta draudi šobrīd ir ļoti skaidri redzami, un daudzas ģimenes šī situācija ļoti ietekmē. Un tāpēc es domāju, ka vismaz dažās Eiropas valstīs mums ir jānodrošina atbilstoši prioritātes tā, lai tieši vērstos pret šādām grupām. Nu, ko mēs varam darīt lietas labā? Manuprāt, tīri globāli, Eiropas Savienībā, mums ir dažādas iespējas atkal definēt mūsu kopīgas darbības pret terorismu un citiem nopietniem noziegumiem. Lisabonas līgumā ir pamats šādai darbībai. Beidzot, mums ir vienotā iekšējās drošības stratēģija. Šī stratēģijas ieviešana, protams, ir tikko sākusies Spānijas prezidentūras laikā. Tagad ir Uh, laiks, kad mēs veidojam mehānismus, kas ļauj šo iekšējo stratēģiju ieviest. Bet, jebkurā gadījumā, pirmo reizi mēs sākam integrēt dažādus iekšējas drošības aspektus vienā platformā. Un tad šie mehānismi, kas ir vajadzīgi stratēģijas ieviešanai, šie mehānismi tik tiešām ir um, absolūta attīstībā saskaņā ar Lisabonas līgumu Stokholmas programmu. Uh, Eiropas Savienība var integrētāk rīkoties Eiropas Savienībā un labāk, protams, rīkoties Eiropas Savienības līmenī, nevis nacionālā līmenī. Mēs saprotam, ka lielākoties mūsu darbs balstās uz šādām nacionālām iniciatīvām, ja vien nav vairāku valstu iniciatīvas. Eiropas Savienības institūcijas arī ikdienā cīnās pret terorismu, piemēram, Eiropols, un nākotnē būtu nepieciešams nodrošināt attiecīgu at attīstību Eiropolam, piemēram, no nacionālām administrācijām uh, saņemt vairāk informācijas. Uh, vēl divi deputāti jautāja ļoti konkrēti par finansējumu un par to, vai mums ir vai nav vajadzīga Eiropas līmeņa programma. Man šķiet, ka jā, šobrīd mums nav šādu iespēju jo mums ir vajadzība reaģēt uz finansēšanas avotiem, un mums nav tādas terorismu finansēšanas izsakošanas programmas. Tāpēc sanāk tā, ka Eiropas Savienība šobrīd ir atkarīga no trešās valsts attiecībā uz šādas, šāda instrumenta izmantošanu nākotnē mēs tiešām varētu izstrādāt Eiropas Savienības mēroga teroristu finansēšanas izsakošanas programmu. Esmu runājis ar komisāru Malstrēmu, un es domāju, Eiropols šeit noteikti varētu ieguldīt arī savu darbu. Mums jau ir zināšanas, eksperta zināšanas, un jau tagad mēs varam izsakot mm, organizētās noziedzības finansēšanas avotiem. Uh, Un ņemot vērā to, ka datu aizsardzības mehānismi mums ir ļoti stingri, tad tieši šeit mums ir tā izdevība izstrādāt programmu, kas ļauta mums līdzvaroti rīkoties no vienas puses, izsekot terorisma finansēšanas avotiem, bet te pašā laikā nodrošināt pamatiesību absolūtu aizsardzību. Demerakungs jautāja par to, kā attīstīsies Eiropols regula nākotnē. Un es varu piekrist, jā, tik tiešām šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs nākotnē. Ne jau tikai Eiropas Savienības aģentūrai tas ir svarīgi, bet svarīgi visai Eiropas Savienībai, jo šādā veidā mēs varam kopā rīkoties pret teroristu draudiem. Un šobrīd komisija ir teikusi, ka līdz 2012. un 2013. gadam visticamāk varēs izstrādāt šo normatīvu aktu. Uh, Šādā veidā varēsim reaģēt kopā pret terorismu. Un paralēli ir nepieciešams nodrošināt, lai būtu demokrātiskās atbildības nosacījumi pilnībā izpildīti. Un vēl daži komentāri nobeigumā. Vēlos tagad atbildēt ļoti konkrētiem jautājumiem. Baronis Lutforda jautāja par profilēšanu. Eiropas Savienībā man nav pieredzes ar profilēšanu, Baronis Skundze. Mēs redzam to, kā nacionālajos līmeņos dažreiz izmanto profilēšana Eiropas Savienībā nav tādas konkrētas tendences un noteikti nav nekādas Eiropas Savienības koordinētās sistēmas, kas darbotos uz profilēšanas pamata. Es, protams, varu piekrist jums, ka stereotipizēšana ir ļoti nopietna un negatīva lieta. Tā pašā laikā mēs varam norādīt ļoti skaidras iezīmes un tendences, jo terorisms un nopietni noziegumi bieži vien tiešām satur tādas kopīgas iezīmes. Nu, piemēram, um, pagājuši gadu mēs uh, nopietni strādājam pie programmas, kas ļauj uh, džihadistus nosūtīt atpakaļ savu valsti un nodrošināt sociālo reintegrāciju, bet, nu, kā jau teicu, es absolūti saprotu, ka tāda uh, Uh, profilēšanas vispārināšanu, piemēram, teikt, ka visi uh, islāmisti ir slikti. Tas, protams, ir ļoti negatīvi un arī izmeklētājiem tas neko nedos. Bet tas arī būtu šobrīd viss. Par šo jautājumu es nevaru vairāk runāt. Nu, laikam viss ir atbildēts. Priekšstādētāji. Paldies! Paldies, Veinraita kungs! Vēl divi kolēģi ir pieteikušies runāt. Dievs, Demēra kungs, lūdzu. Muchas gracias, señora presidenta. Lielas paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu sniegt nelielu ieguldījumu šais debatēs. Pēc Sofijas jautājumu un pēc eh, direktora atbildes. Man jāsacina, ka nav nekādu šaubu par to, ka džihādam ir četri mērķi. Viens no tiem ir šāds. Ir eh, cīnīties pret citā domājušiem un gūt pārsvaru. Un kādi tad ir eh, separātistu galvenie mērķi? Viņi vēlas eh, cīnīties, gūt pārsvaru un eh, lai beidzot varētu gūt atbalstu sabiedrībā. Ja mums ir šis radikalizācijas aburtais loks, kas apdraud Eiropu un pret kuru Eiropu cīnās. Tad mūsu uzdevums ir identificēt šāda veida eksistenci, apzināties šos mērķus un uh, noskaidrot, kā demokrātiskā sabiedrība uh, identificējot e, šīs kategorijas, varētu tās integrēt un panākt e, to, ka šis terorismu e, fenomens tiek izpētīts. Enfels kundze, pavisam īsi. Es vienkārši gribu iebilst pret uh, pret dažiem jautājumiem par to, vai uh, šeit cīņa pret terorismu ir racionāla vai nē, tad, tad tai pašā laikā jūs uh, samazināt, apšaubāt to, ka terorisms tiešām pastāv. Pat tad, ja mums ir tikai viens uz teroristu, islām teroristu uzbrukums gadā, vienalga Mēs nedrīkstam noliegt to, ka draudi tomēr pastāv. Es vienkārši gribētu zināt, vai tas veids, kā mēs cīnāmies pret terorismu, ir racionāls. Jūs sacījāt, jā, bet tas ir kaut kas, kas uh, ir saistīts ar daudzām ģimenēm visā Eiropas Savienībā. Bet es domāju, te jums ir taisnība, ka tiešām, piemēram, Spānijā ir cilvēki, kas daudz tiešāk ir saskārušies ar terorismu, separātistu teroristu nekā islamistu teroristi. Bet mans jautājums ir, vai mēs līdzekļus piešķiram racionālā veidā? Es vēl arvien par to neesmu pārliecināta. Jo daudz vairāk eh, līdzekļu ir piešķirti ciņai pret islāmu terorismu, un tas nav proporcionāli tiem draudiem, kas pastāv no cita veida terorismu. Bet šķiet, ka ik gadu jūsu ziņojumā atkal atainojas šī tendence. Es vienkārši gribētu uh, sacīt. Es nekādā veidā nenolīdzu draudzus, draudus, taču es nedomāju, ka mēs racionāli cīnāmies ar tie. Paldies, Romero Lopes kundze lūdzu. Paldies! Arī es gribētu pateikties par to, ka ieradāties uz mūsu sanāksmi. Es vienkārši gribētu noskaidrot dažas lietas, ko jūs uh, Eh, ko jūs minējāt savā prezentācijā. Šķiet, ka te nav loģiska skaidrojuma. Uzbrukumi 2009. gadā, kā jūs sacījāt, bija 237 separātistu uzbrukumi un tikai viens islamistu uzbrukums, bet tajos dokumentos, kas mums tika izplatīti, parādījās, ka tika arestēts 110 islāma separātisti uz aizdomu pamatu. Un separātisti bija 413. Eh, Šķiet, ka te kaut kā tieši skaitļi neatbilst eh, sākotnēji informācijai. Tad eh, kas tam ir par iemeslu? Paldies. Wainwrighta kungs lūdzu. Paldies. Es domāju, ka no loģikas viedokļa realitāte ir tāda, ka islāma teroristu organizācijas ar vienu ir vēl ļoti aktīvas. Kaut arī 2009. gadā bija viens veiksmīgs uzbrukums, tad bija daudz, daudz vairāk mēģinājumu veikt uzbrukums. Un šīs teroristu grupas ir apdraudējumus, kas ir tiešām arvien vēl reāls, eh, kaut arī veiksmīgi ir tikušas apkarotas eh, viņu aktivitātes kopš eh, šausmīgiem notikumiem Londonā, bet eh, dažas no ļoti veiksmīgajām policijas darbības operācijām ir devušas tādu rezultātu, kā arestētus cilvēkus un tālāk tiesvedības procesus, un tas tiešām sabiedrībā ir ļoti labi. Tā kā es neredzu, ka te būtu uh, loģikas trūkums, kad es jums izklāstīju situāciju un atspoguļoju uh, skaitļus uh, savā kopsavilkumā. Terorisms pats par sevi ir apdraudējums Eiropas sabiedrībai, un mums ir jāpretojas ikvienai terorismu formai un ikvienā valstī. Un, eh, ja mēs varam politiskā līmenī E, strādāt kopā, tāpat arī visos sabiedrības līmeņos strādāt kopā e, un iesaistot ar Eiropas e, parlamentu. Un mans uzdevums ir parādīt tādu pilnu situāciju, atspoguļojot arī dažādas konkrētas tendences Tālāk, terorisms, kā tas iespaido konkrēt Spāniju un Franciju. Daudzus gadus Eiropols ir aktīvi strādājis, atbalstot uh, Uh, savus kolēģus šajās valstīs un arī publicējot šo dokumentu, mēs uh, akcentējam to, ka arī citu valstu iedzīvotāji, uh, iedzīvotēm jābūt uh, informētiem un jāapzinās tā situācija, kādā ir uh, Francijas un Spānijas uh, iedzīvotāji, ņemot vērā, uh, cik traģiski ir bijuši uh, likteņi Francijā daudziem cilvēkiem saistībā ar etu. Un Eiropols vienmēr ir ļoti vērīgi tam sekojas līdzi, un neapšaubāmi mums ir jānodrošina arī tas, lai Eiropas parlaments eh, zina, ka mēs esam ļoti stingri nostājušies pret eh, visām eh, terorismu formām. Un es domāju, ka mūsu šodienas tikšanās ir visai noderīga šo jautājumu konstruktīvā risināšanā. Inta Veldskundze saka, jūs teicāt, ka ir daudz vairāk uzbrukumu bijuši, kuri ir novērsti, bet savā e, ziņojumā jūs sakāt, Eh, ka 290 eh, vai nu nenotika, vai bija neveiksmīgi, vai arī uh, notika. Tātad tomēr ir vairāk veiksmīgi veikt terorismu uzbrukumu nekā, nekā jūs sakāt. Jā. Yeah Es domāju, ka man pašam detalizētāk ir tas viss jāpaskatā, bet es gribēju teikt, ka šie te skaitļi, kas atspoguļo šodienas situāciju un pagājušā gada situāciju, liecina par to, eh, ka policija eh, visur Eiropā katru dienu strādā, lai saulēcīgi novērstu islāma teroristu grupu sazvērestības. Bet, protams, tas ir vairāk nekā viens tāds gadījums, eh, kas veiksmīgi beidz gadā. Uh, bet te mēs runājam par uh, vienu reāli notikušu uzbrukumu, kur rezultātā ir veikti, ir, eh, ir arestēti cilvēki, ir izvirzīti uh, apsūdzības. Tātad šīs sazvērstības un uzbrukumi ne vienmēr drošības apsvērumu dēļ viss ir iekļauts šajā ziņojumā saistībā ar policijas darbību. Bet, eh, ko es varu apliecināt, ir tas, ka ir vairāk nekā viens islām teroristu sazvērestības process bijis, kurš ir atklāts. Es ceru, ka mans paskaidrojums kaut kādā mērā jums noderēja. Un Demeras kungs. Es tikai vēlos varbūt vienu niansi akcentēt Sofijai. Visai bieži notiek tā, ka statistikā uh, jūs uh, mazliet palielinājat, palielināt to sadaļu, kur ir um, novērstās un mēģinātās uzbrukuma darbības. Tātad uh, te mums varbūt jādiferencē starp to, kas tika novērsts un no kā izvairījās. Paldies Van Raita kungam par šo priekšlasījumu, par komentāriem, par atbildēm. Paldies kolēģiem par jautājumiem, par līdzdalību. Es domāju, ka šī bija ļoti svarīga saruna. Un nākotnes attīstībai tas arī ir ļoti svarīgi. Paldies vēlreiz! Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu darba kārtības nākošā jautājuma. Uh, Un tas ir uh, vienotas pieteikšanās procedūra, uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai, un referenta Veronika Matjēkundze no EPP. Vienotā atļauja Eh, pie vienotās atļaujas ir eh, strādāts, lai panāktu vienošanos šajā svarīgā jautājumā. 13. aprīlī piedalījās ēna referenti, tātad bija padomas un komisijas pārstāvis sanāksme, un eh, Matie kundze mēs labprāt uzklausītu tos pirmos rezultātus, kurus jūs varat mums sniegt priekšā par šo sanāksmi, lai mēs labāk varētu sagatavoties situācijai attiecībā uz otro sanāksmi, kas notiks 5. Eh, maijā, bet no komisijas un padomas laika mums nav. Nē, no komisijas ir pārstāvi, no padomas nav. Tātad mēs varam turpināt. Veronika Matie kundze, lūdzu jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tad es gribētu jums atgādināt, ka šis direktīvas priekšlikums pārēdz eh, kopīgu vienotu procesu, lai saņemtu darba atļauju un uzturēšanās atļauju. Un šeit ir arī paredzēti Eh, paredzētas tiesības trešās valsts pilsoņiem, kas strādā dalību valstīs. Kā jau jūs nu pats sacījāt, priekšsētātais kundze, mēs eh, organizējam vairākas sanāksmes ar ēnu referentiem no mūsu lībe eh, komitejas un arī esam strādājuši ar padomi. Un mēs tātad esam sasnieguši vienošanos dažos jautājumos. Es pati un ēnu referenti vēlas panākt eh, vienošanos eh, par šo tekstu, un mēs darām visu, kas ir mūsu svētko, eh, spēkos, lai to panākt. Bet te ir vairāk jautājumu, kas saistīti ar darbības jomu, jo īpaši no, M, no saistībā ar darbu. Un tagad par darbības jomu šai direktīvai. Te ir runa pār sezonāliem darbniekiem. Komisija mēģināja uh, apņēmās piedāvāt savu priekšlikumu pēc iespējas ātrāk, un es pieprasīju uh, paziņojumu plenārsēdē. Un patvēruma prasītājiem uz tiem attiec direktīva vispārīgāk rakstura. Un Uh, komisija mums ir uh, vair, vairākā sanāksmēs devusi garantijas uh, apstiprinājumu tam, ka tā cīnīs, ka tā aizstāvēs viņa tiesības. Ja mēs vēlamies pārlāk pa paprašanāt šīs direktīvas priekšlikuma darbības laiku, lauku, tad mūs atkal gaida sakāve, un mēs, protams, nepanāksim vienošanās pirmajā lasījumā. Jūs zināt, ka jau 2001. gada un 2006. gadā tika ierosināta šī direktīva, un mēs nepanācām vienošanos. Un līdz ar to mana nostāja pārstāv arī citu kolēģu nostāju. Mēs gribam pieņemt minimālo tekstu, tā, lai tas tomēr, lai par to varētu panākt vienošanos. Nevis tā vietā, lai jau sākumā grib pārāk daudz runātu par uh, darbības jomu, ar, arī ar uh, emplo komiteju, un tad uh, tas nozīmē, ka vienkārši mēs neko nepanāksim. Tātad es mēģināju uh, panākt eh, vairākas garantijas saistībā ar caurskatāmību un pieejamību informācija. Tā tad eh, mērķis ir caurskatāmība un par to visi vienojas. Un es eh, ceru, ka mēs varēsim panākt uh, Eh, vienošanos mūsu nākošajā trialogā. Jūs jau sacījāt, ka 5. Eh, maijā, trešdien mums būs nākošā sanākšana. Es ceru, ka mēs panāksim vienošanos pirmajā lasīmā. Paldies! Paldies, Veronika! Tikmēr ir atnācis pārstāvis no padomas prezidentūras. Antiņa Simanes, es došu vārdu jums, un pēc tam es eh, lūkšu izteikties ēnu referents. Gracias, senora prezidenta. E, eh, bueno, per... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, vispirms runāšu Spānijas prezidentūras vārdā. Vēlos pateikties Matijo kundzei, referentei par to, kādā veidā viņa sadarbojas ar padome. Mums ļoti patīk. Manuprāt, tas ir fantastisks piemērs, kā var uh, tehniski precīzi un politiski korekti sadarboties. Esam ļoti gandarīti un saprotam, ka gal galā būs fantastiski kvalitatīvs teksts. Mēs zinām, ka komisija un politiskās grupas diskutē par šo jautājumu ļoti plaši, piemēram, tiek īpaši plaši diskutēts par darbības jomu. Šeit ir jāatceras, ka mēs runājam par ietvaru direktīvu vai arī par pamadirektīvu. direktīvu Tas nozīmē, ka ir jāparedz pilnīgi visi aspekti. Varu teikt komisijai, ka viss, kas ir saistīts ar 13.2 punktu, tie ir drīzāk iz, izņēmumi, tehniski. Un es domāju, ka šeit komisija varēs pieņemt Runājot par sezonas darbiniekiem, es jau komisijai teicu vienreiz, ka būtiskākais iemesls, kāpēc sezonas darbinieki nav iekļaut darbības jomā, ir tas, ka tekstā eksistē direktīvas projekts, un pavisam drīz mēs to jums piedāvāsim izskatīšanai, un tieši šajā direktīvā būs ļoti konkrēti runāts par sezonas darbiniekiem. Tā tad būs šādai darbinieku kategorijai atsevišķa direktīva. Tas jau ir iekļauts Stokholmas programmā. Arī komisāra Valstrēma un Redingas kundze teica, ka šie jautājumi ir risināmi pēc iespējas ātrāk. Tas nozīmē, ka runājot par padomas darbību, padoma uzskata, ka šo direktīvu varētu pieņemt dažu mēnešu laikā. Un tāpēc, ja vien parlaments gribētu šeit kādus papildu garantijas, tad padomē nav nekāda iebildumu. Mēs noteikti ņemsim vērā jūsu viedokli, jo mēs skaidri saprotam, ka jūsu viedokli, viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs. Tas nozīmē, ka sarunas par jauno direktīvu notiks pēc iespējas ātrāk, jo mums taču ir ļoti svarīgi izturēties vienlīdz nediskriminējoši pret visiem darbiniekiem, kas strādā Eiropas Savienībā. Tas attiecas arī uz sezonas darbiniekiem. Mēs šobrīd gaidām nodarbinātības komitejas balsojuma rezultātu. Šeit mēs runājam par 12. panta grozījumiem. Un, kad abas komisijas izskatīs savu viedokli un vienosies, tad mēs noteikti varēsim izskatīt arī pārējais aspektus. Paldies! Blinkevičotis kundze, lūdzu. Ačiū, ponie pirmininkė, aš irgi noriu padėkoti, ponie pranešėjai. Paldies priekšsēdētā, liels paldies referentai par sadarbību. Tik tiešām mums notika sanāksme, tikšanās ar ēnu referentu, ēnu referentiem un pamatreferenti un tika diskutēts par pilnīgi visu. Šobrīd pastāstīšu par savu nostāju, par darbības jomas ierobežošanu šajā direktīvā. Mēs visi zinām, ka mums šobrīd nav dokumenta, uh, kas būtu piemērojams Eiropas Savienības līmenī, kas regulētu sezonas darbinieku darba attiecības. Šis priekšlikums jau gadiem ilgi tika spriests, mēs visi to skaidri atcerāmies, un es ļoti ceru, ka pavisam drīz parlaments jau saņem šo priekšlikumu, nu, ja ne pavasarī, tad vismaz vasarā. Jo pašnodarbinātie sezonas darbinieki neiekļaujas šīs da direktīvas darbības jomā. Un mēs skaidri zinām, ka sezonas darbinieki var strādāt Eiropas Savienībā, viņi pat var maksāt nodokli, taču, ja nav nekāda dokumenta, kas regulētu viņa darba attiecības, tas nozīmē, ka viņi var ciest no daž dažādas diskriminācijas. Un, piemēram, ekspatriētie sezonas darbinieki var, protams, maksāt nodokļus, viņi iemaksā arī sociālajā budžetā, un, manuprāt, būtu absolūti nepareizi nepiemērot viņu stāvoklim nekādas regulatīvās normas. Nu, piemēram, viņiem ir jāpiedāvā tiesības stāties arotbiedrībās. Tāpēc vēlos jūs palūgt padomāt par šādu iespēju, ka šobrīd sezonas darbinieki tiek marginalizēti, jo sanāk šīs direktīvas darbības jomā viņi neiekļaujas. Tāpēc arī būtu ļoti labi, ja mēs jau pirmajā uzklausīšanā pieņemtu šo dokumentu. Pēcpusdienā mums arī ir sanāksme ar referentu un mēģināsim meklēt protams, risinājumu. Bet es vēlos jūs pabrīdināt, mēs nedrīkstam atlikt tik ilgi lietas izskatīšanu, jo mums ir absolūti vajadzīgs dokuments, kas regulētu sezonas darbinieku situāciju. Un tas šobrīd mums sagāda problēmas. Intveldes kundze, paldies priekšsēdētāji, man ir ļoti īsts komentārs, jo, jo šai jautājumā es darbojos pavisam nesen. Tas ir tādēļ, ka Plaskārts kundze, kas bija līdz šī referente, viņa dosies prom, bet, nu, diemžēl līdz ar to man nebija iespējas ļoti rūpīgi iepazīties ar dokumentu un tā virzību. Varu teikt, ka līdz šim referente tika atbalstīta un turpināsim arī nākotnē viņu atbalstīt. Tikko uzklausīja Blinkevičs Šultes kundzes teikto, jā, daudzos gadījumos ir konkrēti argumenti, taču, ja var panākt vienošanos, tad varbūt ir jāpanāk vienošanās. Kā Matija Kunz teica, skaidrs, sanāk tā, ka, nu, ja mēs nevaram vienoties, tad pavisam drīz nāksies atkal atgriezties pie šī jautājuma. Mēs saprotam, ka šobrīd migrācijas plūsmas ir ļoti dažādas, līdz ar to nevar uzreiz varbūt visu regulēt, ko mēs gribētu. Bet šobrīd tas arī būtu viss no manas puses. Varu teikt, ka uh, kopumā mums pieeja uh, patīk, bet nu pēcpusdienā runāsim vēlreiz. Lamberts kundz, paldies, un es ļoti atvainojos, ka es nokavēju. Bet, nu, kā parasti man ir divas komitejas, kas ir jāapmeklē vienlaikus. Un nodarbinātības komiteja atkal mani gaida pēc kādām 20 minūtēm. Un es saprotu, ka padomas perspektīva mums ir skaidri zināma. Viņi uzskata, ka šeit ir nopietnas problēmas starp uh, darbības jomu un pienākumiem vai arī tiesībām. Sanāk tā, ka nevar nodrošināt maksimālo darbības, jo maksimālās tiesības. Tā ir tāda interesanta saruna pozīcijas teikšu. Tāpēc mums kā parlamentam noteikti nāksies izstrādāt savu sarunu stratēģiju, un es ceru, ka mēs savukārt nebūsim tik minimāli noskaņoti savā sarunās ar padomi. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi šajā dokumentā meklēt Eiropas Savienības mēroga pievienoto vērtību jo mums ir zināmas bažas, ka sanāk, ka mēs joprojām uh, meklējam risinājumu ņemot vērā dalību valstu uzliktos ierobežojumus. Un es saprotu, ka daudziem darbiniekiem, daudzām strādājošo grupām uh, tiks liektas pamatiesības. Piemēram, jautājums par to, kas varētu saņemt uzturēšanās atļauju, kāds vispār var pieteikties. Un šeit es skatos, ka referenti šo jautājumu risina. Viņi uzskata, ka to var darīt vai nu darba devēji, vai arī darba ņēmēji, vai arī to var darīt valsts iekšēnē vai ārpus valsts. Un uh, izskatās, ka var pieteikties arī vairāki darba devēji. Un maziem un vidējiem uzņēmumiem tas ir ļoti pozitīvi, jo viņi saka, ka jā, liela uzņēmuma var ļoti viegli atrisināt visus šos juridiskos aspektus, kas ir saistīti ar trešo valstu valsts piedarīgo pieaicināšanu. Nu, parasti viņiem ir juridiskais departaments, un lai viņi tur paši tiek galā. Un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas ir ļoti grūti, jo tas viņiem prasīs nesamērīgu piepūli. Un tāpēc, jo lielāka iespēja tiks piešķirta atsevišķām personām, darbiniekiem, uh, pieteikties uh, uzturēšanās atļaujai, jo labāk, jo šādā veidā varēs palīdzēt tieši darbiniekiem, kas ir mūsu mērķis. Lielas paldies, Lamberts kundze! Skatos tekstu komisijas pārstāvi, vai jūs runāsiet? Ļoti labi, lūdzu. Thank you, Chair. <clears throat> Just a... Paldies, priekšsēdētājs kundze, pavisam īsi par tvērumu atsaucot atmiņā sākotnējā priekšlikuma filozofiju, jāsaka, ka vienmēr ir pieeja bijusi tāda, ka tie, kuri uh, nav iekļauti direktīvā vai nu ir kaut kādā citu vietā, citu dokumentu regulēti vai jau ir regulēti, un tas tieši attiecas uz sezonālajiem darba veicējiem. Un te jāsaka, padomas prezidentūra ir noteikusi, ka patiešām ir divi komisijas dokumenti, eh, kuri apliecina eh, mūsu eh, nodomu runāt par šo priekšlikumu saistībā ar sezonālu darba veicējiem šogad. Un tas viens būtu komisijas darba plāns Stokholmas programmas sakarā un vēl priekšlikumi, kurus sagatavosim šogad. Tātad tā būs kategorija, kur regulēs un iekļaus, bet ne šajā direktīvā, kā tas arī bija iecerēts no mūsu puses. Tas arī viss, ko vēlējos jums pateikt. Paldies! Un tagad dodu uh, vārdu mūsu referentēm ar tiekundzēm. Paldies, priekšstādātājs kundze! Man nekā īpaši šeit nav piebilstams. Ja nu vienīgi tas, ka es ceru, ka par sezonāliem darbiniekiem mums tagad viss ir skaidrs. Un, kā jau es sacīju, pirmīties gribētu, lai būtu paziņojums plenārsēdē, lai būtu apstiprināta šī nostāja, un tad es gaidīšu arī tikšanos ar mūsu ēnu referentiem šo pēcpusdienu un nākošo trilogu. Paldies! Un tādie, dārgie kolēģi, mēs esam pabeiguši mūsu programmas jautājumu. Mums ir vēl laiks līdz pulkstens 11. Tāpēc arī es jums piedāvāju starpbrīdi, jo pulksten 11. mums būs kopējā sanāksme ar uh, cilvēktiesību apakškomiteju un mēs uzklausīsim Antonio Guterrasu. Uh, no augsto komisāru bēgļu jautājumos. Tātad tiekamies pulksten 11. Tagad pārtraukums.

<clears throat> Un atsāksim mūsu darbu. Šī sanāksme ir kopēja komiteja sanāksme, kur piedalās cilvēktiesība apakškomiteja un attīstības komiteja, un mēs vadīsim to kopā ar Hamtals kundzi un Žalī kundzi no attīstības komitejas. Eh, Čolī kundze eh, ieradīsies pēc brītiņa, un Hautala kundze pašlaik piedalās AFET komitejas balsojumā, bet viņa arī, cik vien tas ātri būs iespējams, ieradīsies. Un tā es vēlos izteikt mūsu prieku un apsveikt Antonio Guteres kungu, ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos Un es, augstais komisārkungs, vēlos arī jūs apsveikt par uh, sakrā ar otro ievēlēšanu, kas notika pagājušajā nedēļā 22. asamblējā. Un jūs atkal ir mandāts uz pieciem gadiem. Es gribu teikt, ka jūsu darba kvalitāte ir augsti novērtēta, un mēs parlamentā esam īpaši iepriecināti, ka mēs varēsim turpināt ar jums konstruktīvo dialogu, Guteras kungs, jūsu prasmīgajā vadībā. Un tāpēc es arī vēlos izmantot šo iespēju un pateikt, ka mēs ļoti augsti novērtējam jūsu ieguldījumu tajās situācijās, kad mums ir jāstrādā ar ļoti smalkiem likumdošanas instrumentiem. Kā tālāk e, mēs organizēsim savu darbu tuvākajā pusotrā stundā, kas ir mūsu rīcībā, lai varētu veikt viedokļu apmaiņu. Es gribu piedāvāt sekojošo. Vispirms uzklausīsim augsto komisāru un tad dosim vārdu uh, deputātiem, un tad, kad Hautalas kundze ieradīsies, es arī. Ā, jūs jau esat šeit! Ļoti labi. Un tā tad, ja jūs piekrītat, Hautelas kundze, es uzticējuši jums tālāk vadīt šo sēdi pēc eh, Guteresa kunga uzstāšanās, un tad jūs vadīsiet diskusiju daļu. Labi. Guteresa kungs, es dodu jums vārdu, lai jūs mums varētu pastāstīt savas domas, eh, par to, kā jūs redzat, kā nākotnē attīstīsies patvērumu politika. Un, protams, pēc tam kolēģi varēs jums uzdot jautājumus vai izteikt savus komentārus. Lūdzu, Guteres kungs. Sirsnīgs Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es patiešām priecājos būt Eiropas parlamentā. Es nekad neesmu bijis Eiropas parlamenta deputāts, bet 23 gadus esmu bijis deputāts savas valsts parlamentā, un tāpēc esmu uh, atkal uh, priecīgs sajust šo parlamenta atmosfēru, un es zinu, ka Eiropas parlaments vienmēr ir ļoti nopietni strādājis ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar pat, uh, patvēruma piešķiršanu. Bet iesākumā pastāstīšu nedaudz par uh, Uh, bēgļu uh, uh, jautājumu attīstību pasaulē un tālāk apskatīsim atsevišķus konkrētus jautājumus. Jāsaka, ka pēdējā laikā pat bēgļu pēdējo divu, trīs gadu laikā bēgļu skaits, kas meklē patvērumu, ir bijis vairāk vai mazāk stabils. 60 miljoni, ieskaitot palestīniešus, un 27 miljoni, kuri ir pārvietojušies eh, tāpēc, ka ir eh, viņu valstīs eh, bijis konflikts kāds. Un tā tad apmēram ceturdaļa miljoni ir šādu cilvēku pēdējos gados. No vienas puses eh, šī stabilitāte rāda, cik spēcīgi ir konflikti, un otras puses, eh, cik grūti ir atrast risinājumus. Pēdējā laikā mēs esam ļoti centušies piedāvāt uh, jaunas un labas pārvietošanās iespējas. Pēdējos divos, trijos gados šis skaitlis ir pieaudzis. Mums arī ir ļoti svarīgi sasniegumi vietējā integrācijā. Piemēram, Tanzānija ir piešķīrusi Tanzānijas pavalstniecību 60 tūkstošiem Burundī bēgļu. Burundī bēgļi. Tas nozīmē, ka tie vairs nav bēgļi, tie ir Tanzānijas eh, valsts pilsoņi, un tas ir ļoti svarīgi. Bet, ja mēs skatāmies, kādus risinājumus mēs vēlētos uh, panākt, eh, runājot par to, lai šie risinājumi būtu cieņpilni un efektīvi, tad mēs, diemžēl, pagājušajā gadā varam Eh, vērot eh, sliktus rezultātus, mair, mazāk nekā puse tikai eh, varēja atgriezties savās valstīs. Kāpēc? Tāpēc, ka jau es teicu, šie konflikti ir grūti risināmi un tāpēc arī, ka dažās situācijās, par kurām tik uzskatīts, ka tās vairs nav konflikta situācijas, tomēr tādas ir bijušas Afganistānā un uh, Dienvidu. Uh, Uh, Sudānā un vēl vienā valstī patiešām šī situācija bija ļoti smaga. Kad mēs skatāmies, kādas ir tās operācijas, kurās mēs esam iesaistīti, varam izdalīt divas e, situāciju grupas. Un uh, viena ir tāda krīzes arka no Dienvidu Āzijas tālāk līdz Āfrikai, un tur ir divas trešdaļas no visiem bēgļiem - Pakistāna, Irāka, vidējie pat uh, austrumi. Ja mēs skatāmies uh, uz tām valstīm, kas ir ap Palestīnu, jo tas viss ir kopīgi saistīts, tad Sudāna, Čāda un Somālija, un uh, Tātad divas trešdaļas no visas pasaules bēgļiem nāk no šo valstu grupas. Un e, situācija ir arvien vairāk savstarpēji saistīta starp, vais, starp valstīm. Šeit, protams, ir milzīga tāda uh, humanitārā dimensija, bet arī globālās drošības dimensija, un daudzi uzskata, ka globālie teroristu draudi ir saistīti ar vairākām uh, šīm vietām. Uh, Un daudzējādā ziņā šīs vietas ir šajā te centrā konflikts starp uh, musulmaņu pasauli un pārējo pasauli. Uh, Un, protams, šādas krīzes risinājums ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad ir visas pārējās krīzes, dažas no tām arī ir ļoti dramatiskas, piemēram, eh, Kongo Tautas Demokrātiskajā republikā. Bet tās ir izolētas krozes ar visdažādākām eh, reģionālajām dimensijām, un dažas no tām pat ir ļoti smagas dimensijas, dramatiskas, bet tās nav saistītas, šīs krīzes nav ļoti stipri savstarpēji saistītas. Un šī iemesla dēļ ir eh, tendence par tām aizmirst. Un mēs arvien vairāk eh, konstatējam, ka starptautisko sabiedrību ir grūti iesaistīt šo nesaistīto krīžu politiskajā risinājumā un arī humānās palīdzības sniegšanā. Eh, daudzos gadījumos par šīm dramatiskajām Uh, cilvēku situācijām šādās krīzes vietās nemaz citur pasaulē nezinu. Un tātad cilvēki ir spiesti pārvietoties un to krīžu kontekstā, kuras uh, nav atrisinātas un to krīžus kontekstā, kuras kaut kad ir atrisināts vai ir uzskatīts, ka ir atrisināts, mēs varam runāt tomēr par ļoti dramatiskām nestabilitātes problēmām. Uh, Un šajā te sakarā Eiropas patvērumu sistēma ir ļoti svarīga divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka Eiropa vienmēr ir bijusi tas kontinents, uz kuru lūkojas patvērumu meklētāji, jo Eiropa gan piedāvā globālu aizsardzību, gan, globa, gan Eiropa ir kā. Um, Piemērs. Es eh, nesen runāju ar pārstāvjiem no dažādām valstīm no Dienvidu Austrumāzijas. Un kad mēs pārunājām šo situāciju, eh, tad eh, parādās jautājums, kāpēc jūs man vainojat? Tāpēc atbildi ir, ka Eiropa dara to pašu jo pasauli skatās uz Eiropu, kāda ir nostāja patvērumu jautājumu ziņā, un tāpēc arī tā ļoti spēcīgi iespaido pārējo pasauli. Šajā sakrā mūsu lielākās bažas un mūsu sadarbības vissvarīgākais aspekts strādājot kopā ar Eiropas institūcijām, tīpaši ar komisiju. Vakar mums bija vairākas tikšanās un notiks arī šodien. Tad, tad mums ir ļoti stingra un pozitīva sadarbība šo jautājumu sakarā ar komisiju un mūsu galvenais intereses aspekts ir tas, ka tajā jomā, tajā areālā, kur cilvēki pārvietojas brīvi no vienas vietas uz otru, piemēram, var doties brīvi uz Eiropu no šejienes, neko nemainot, eh, un, un bez, bez pasas eh, uzrādīšanas, bet tomēr šeit mums ir jāskatās, kā atšķiras patvēruma eh, risināšanas jautājumi šajā vienotajā areālā. Tātad kāds ir ieradies kādā Eiropas valstī, pieprasīs patvērumu un varbūt 95% iespējami iespējamība šis pieprasījums tiks noraidīts, bet eh, blakus valstī varbūt šis procents būs 60, 70, 80 procenti, vai varbūt patvērumu meklētājiem bēglim būtu vajadzīgs citas starptautiskās aizsardzības formas. Un tā tad mums ir it kā vienots areāls, bet šis areāls ir ļoti līdzīgs mozaīkai, kur ir ļoti atšķirīgi kopīgas eh, risināšanas metodas un pat cik Eiropā notiek daudz sekundārā kustība, tad ir grūti menedžēt eh, bēgļu patērumu meklētāju plūsmas. Un tā mēs ļoti ceram un eh, augsti novērtējam šos priekš, piecus priekšlikumus attiecībā uz direktīvām, ko komisija ir e, piedāvājusi Dublin 2 sakarā, un tas viss ir saistīts ar e, procedūrām, un šie grozījumi attiecībā uz direktīvām patiešām palīdzēs mums e, izveidot patiesu vienotu Eiropas patvērumu sistēmu, kā tas ir ļoti sarežģīts uzdevums un ir atsevišķi dalību valstis, kuras visai aktīvi e, pretojas, e, izrādot pretestību pret šiem priekšlikumiem. Bet mēs varam redzēt, ka šis ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai mēs varētu konstatēt, konsekventu un vienotu Eiropas patvērumu sistēmu izveidot. Mums arī ir laba sadarbība ar Frontex. Un strādājot kopā ar Eiropas institūcijām un, un konkrēti arī ar uh, Eiropas parlamentu, mūsu platforma ir viena un tā pati proti ka valstīm ir uh, tiesības un pienākumi uh, veidot uh, visu, Eh, to politiku, kas ir saistīta ar savu robežu aizsardzību un arī ir jāstrādā ar eh, patvērumu politiku. Tad, kad mēs atzīstam tiesības un eh, skatāmies, kā menedžēt procesu uz robežām un menedžēt uh, E, patvērumu piešķiršanas politiku, tad mums ir jāpievērš vērība, lai viss notiktu saskaņā ar starptautisko likumdošanu. E, robežu e, darbs robežām jāveic efektīvi un vienoti. Tā kā ir ļoti daudz cilvēku, kas pārvietojas, tad arī šajās te plūsmās ir ļoti daudz dažādi kontrabandisti un nelikumīgi darboņi. Un te mums arī ir Eh, varbūt eh, kaut arī ļoti dramatiskas situācijas novērojamas, eh, tad cenšoties iekļaut Eiropā, tad itin bieži nav nekādu citu risinājumu cilvēkiem, kā to darīt. Bet kontrabanda ir, protams, kaut kas cits, lai gan neko jau citu kā nosodīt mēs to nevaram, bet tirzniecība ar cilvēkiem ir viss tas briesmīgākais noziegums, jo sievietes un bērni patiešām visbriesmīgākajā veidā tiek eh, nodoti eh, seksa vardarbībai. Un ja mēs salīdzinām eh, dažādas Eh, noziedzības formas un eh, cilvēku tirzniecību. Tā mums ir vislielākā eh, rūpe. Mums jādomā par finansējumu, lai apkarot šos procesus, gan lai apkarotu noziedzniekus, gan lai aizsargātu upurus. Tas ir vienmēr ir bijis Eiropas politikas centrā risinot jautājumus, kas saistīti ar bēgļiem patvērumu meklētājiem mūsdienās. Tātad mūsu galvenā interese ir, kā jau es teicu, izveidot patiesu un ar lielu kapacitāti Eiropas vienoto patvērumu sistēmu, jo Eh, ir dažreiz eh, nevisai laba izpratne starp eh, migrāciju un patvērumu meklētājiem. Politiskajās debatēs nav vienmēr skaidrības, arī plašsaziņas līdzekļos nevienmēr viss precīzi parādās un parādās arī kādas ksenofobiskas manifestācijas. Tas arī parāda to, ka var būt apdraudēti efektīvie aizsardzības instrumenti, runājot par patvērumu. Daži vārdi par uh, eh, UNXR. Mēs esam ļoti smagi strādājuši, ka aprakstītajā grūtajā startautiskajā situācijā, lai varētu izdarīt vairāk un labāk. Lai gan mēs, protams, nevaram izdarīt visu vislabākajā veidā. Mēs esam uzsākuši ļoti būtisku reformu procesu un runājot par mūsu spēcīgākajiem atbalstītājiem Eiropas Savienību. Uh, Te nu mums jāsaka, pie apmēram 40% no finansējuma ir, un no Eiropas Savienības un Eiropas komisija ir mūsu otrais lielākais donors. Tas ir ļoti būtisks ieguldījums, un tas ir ļoti būtiski runājot par to, ka parlamentam ir tiešais uzdevums menedžēt um, budžetu un sekot, lai visam var uh, grāmatvedības līmeni izsakot līdzi finansiālais atbalsts, ko mēs uh, saņemam vien vairāk, tiek novirzīts tieši cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams, un mazāk organizācijām. Mēs esam arvien vairāk uh, apņēmušies plašā līmenī apvienotās nācijas sistēmā gādāt par tiem cilvēkiem, kuriem ir jāmaina savu uzturēšanās zeme, un apmēram 50% no uh, visu mūsu pasākumu aktivitāšu joma ir saistīta ar to, un savukārt tas nozīmē, ka 1,5 miljardi arī. Un tas nozīmē, ka tās izmaksas, kas mums ir bijušas, apmēram 14% 2008. gadā un pagājušajā gadā 9,5%. Un tas nozīmē, ka arvien vairāk un vairāk no mūsu resursiem tiek veltīti tieši praktiskām darbībām. Un divas jomas, kurās mēs ļoti daudz investējam, ir šādas uh, neatliekamā uh, palīdzība, uh, kur ir ārkārt situācijas un aizstāvība, galvenokārt tieši tādā kontekstā, kur ir e, jaukta e, iedzīvotāja pārvietošanās, un jāsaka, ka arvien vairāk no attīstīto valstu e, valstīs esošajiem e, patvērumu meklētājiem ir e, pilsētās, un ja mēs skatāmies Johannesburgas, KSV, Nairobi, e, Graustu rajonus, tur ir daudz grūtāk e, piedāvāt palīdzību nekā Eh, konkrētās eh, bēgļu nometnēs. Un tāpēc arī jācenšas novērst šos trūkumus. Eh, un runājot par iekšējo cilvēku pārvietošanās vienas valsts ietvaros, Te arī ir jāskatās, eh, kāds ir attiecīgās valsts likums, eh, kāda ir starptautiskā likumdošana, lai mēs varētu nodrošināt aizsardzību. Bet, ja jūs strādājat savas valsts robežās, eh, tad tas, kas saistīts ar jūsu problemātiku, arī traucē risinājums. Te mums ir vēl tātad trīs šādas tendences. Tātad samazinās humanitārā palīdzība, jo arvien grūtāk atsevišķās vietās ir nogādāt palīdzību, piemēram, uz Pakistānu. Iedomājieties, eh, ka pagājušajā eh, gadā, sešu mēnešu laikā, trīs no mūsu kolēģiem ir nogalināti vienā eh, valstī. Un to varam arī teikt par daudzām citām palīdzības sniedzēju organizācijām. Otrais faktors ir saistīts ar valsts, ar valdību darbību, piemēram, Dārfūrā, kur piedāvā ierobežotu palīdzību cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Un tā mums arī šeit jādiferencē starp militāro iesaisti un humanitāro iesaisti no starptautiskās sabiedrības puses. Piemēram, miera uzturētājiem dažreiz ir visai grūti uzturēt mieru, jo ir vietas, kur vispār nav miera, ko uzturēt. Un jūs varat iedomāties, cik šis mandāts ir sarežģīts, jo uh, saskaņā ar mandātu vajadzētu aizstāvēt civiliedzīvotājus, bet vajadzētu arī atbalstīt Kongo armiju cīņā pret uh, sazvērniekiem, un Kongo armija ir viens no vislielākajiem pārkāpējumiem uh, eh, daudzajādā ziņā pēdējo gadu laikā, un nav neko veicinājis valsts problēmu atrisināšanā. Un ja mēs skatāmies uz kādu ciematu iedzīvotāju, tad ir, eh, iedzīvotājiem tad ir ļoti grūti pateikt, pateikt, kur, kur tad ir tā robeža, kur notiek mieru uzturēšana un um, eh, tas, kas ir saistīts ar nemierniekiem. Tātad šī te humanitārās palīdzības eh, zonas dažreiz sašaurinās, kaut arī tiek darīts viss tas eh, labākais iespējamais, lai būtu objektīviem un eh, nodrošinātu šo humanitāro palīdzību visur pasaulē. Otrais svarīgais un bāži izraisošais moments ir saistīts ar to, eh, kas ir mūsu darba kārtībā globāli, un mēs tad atceramies arī Austrum Timorā, kā tika risināts šīs uh, pasaules daļas krīze. Un esmu pārliecināts, ka patiešām nevarēju kaut piemērs ekstremāls izdarīt uh, visu daudz labāk. Bet, diemžēl, te mums arī jāskatās uh, hu humanitārā dimensija pret konkrētās valsts darbību. Un tie uh, deputāti, kur strādā ar attīstības jautājumu, arī zina, cik ļoti sarežģīti ir sasaistīt attīstību un nodrošināt to, ka eh, humanitārā palīdzība ilg ir ilgtspējīga. Tā ir atkal vēl viena joma, par kuru es nedomāju, ka mēs esam eh, veikuši lielu progresu. Un ne Un tā tieši tāpēc, ka šī te funkcionalitāte starptautiskajā sakarā nav nemaz tik uh, laba. Bet par nākotni runājot, mēs varam redzēt, ka ir eh, jaunas tendences piespiedu pārvietošanās, ir tātad jaunas konfliktu zonas, bet arvien vairāk cilvēki pasaulē pārvietojas nevis tāpēc, ka viņi vēlas meklēt labāku dzīvi, nevis tāpēc, ka tie ir tipiskie ekonomiskie um, migranti, bet tāpēc, ka ir ļoti dažādi iemesli. Tātad, kāds ir tendences? Uh, Tūkst, uh, eh, iedzīvotāju skaits pieaug. 2015. Eh, gadā būs uh, eh, 9 miljārdi iedzīvotāji. Mainās klimats. Ir vēl daudzas un uh, dažādas citas nestabilitātes formas, nav pietiekoši liela drošība, trūkst ūdens, cilvēki pārvietojas. Visas šīs te mega tendences ir savstarpēji saistītas, un pirmo reizi mēs varam teikt, ka mūsu attīstībā ir fiziskas dabas robežas, un tas viss ir saistīts un savstarpēji un saistīts ar globālo mies, mieru un ilgspējīgu attīstību. Tā nav tāda viena tikai stratēģija. Mums ir samiti, protams, pārtiks sakarā, klimata sakarā, ūdens sakarā, iedzīvotāju sakarā, un, un, un katru reizi miljārdi tiek solīti, bet nav globālas pieejas attiecībā uz to, lai šīs lietas e, būtu ļoti konstruktīvi savstarpēji sasaistītas. Uh, mēs nemaz nemē, negribam izmainīt 51. gada konvenciju. Un ja nu mēs to izstrādātu šodien, tad es domāju, ka tā būtu sliktāk par to, kas ir pirms uh, dekādēm sagatavota, tātad runiet par cilvēktiesību konvenciju. Bet skatoties uz šo cilvēku piespiedu pārvietošu nākotnē un kā tikt galā ņemot vērā cilvēktiesību jautājumu, tad jāsaka, mēs negribam paplašināt savu mandātu, bet mēs vēlamies būt debatas katalizatori. Nākošajā gadā mēs svinēsim 60. gada dienu 51. gada konvencijai. Un ņemot vērā vēl dažus svarīgus jubilejus, mēs tiešām vēlētos būt tādi notikumu katalizatori un arī esam priecīgi, ka Eiropas parlaments var veikt savu darbu, palīdzot Eiropai ieņēmt savu svarīgo atslēgas eh, būtisko lomu. Un ceram, ka mēs kopā varēsim ar vien labāku vidi eh, veidot. Paldies! Paldies jums! Uh, uh, Tiešām bija ļoti interesanti, bet te pašā laikā arī skumīgi klausīties to, ko jūs teicāt. Es saprotu, ka šie, šīs tendences ir šeit un ka nāksies risināt Un tagad es ļaušu šo sanāksmi vadīt Hautalas kundzei. Vairāk deputāti jau ir pieteikušies runāt. Un lūdzu, Hautalas kundze. Jā, paldies! Cilvēktiesība apškomitejas vārdā vēlos jūs sirsnīgi sveikt mūsu parlamentā un tiešām paldies arī Libi komitejai par to, ka tā ir norganizējusi kopīgo sanāksmi. Jo gan attīstības komiteja, gan Libi komiteja ir kopā. Mums tiešām saprotam, ka šeit jautājums ir saistīts. Jūs pieminējat arī pašās beigās, ka ir šie ierobežojošie faktori. Un es jums varu garantēt, ka mēs cilvēku tiesību apakškomitejā strādājam arī pie ārējām attiecībām, taču esam tieši cieši interesēti tajā, lai ieskatītos migrācijas cilvēktiesību aspektos, un mums bija ļoti veiksmīga sadarbība līdz šim ar jums, un noteikti turpināsies, un uh, Mums ir liela interese strādāt pie cilvēku tirzniecības apkarošanas. Jūs pieminējat, ka tas ir viens no traģiskākajiem noziegumiem pret cilvēkiem. Bet es, protams, varētu ļoti ilgi runāt, bet es domāju, ka tas nav vajadzīgs. Tagad es aicināšu deputātus. Sākam ar Alfāno kundzi. Lūdzu, Alfāno kundzi. Kā mums ir ar ierobežojumiem, vai mums ir kaut kāds ierobežojums runās, runāšanas laikam? Nu labi, tad divas minūtes rekomendācija. Grazie. Eh, Paldies! Es arī vēlos sirsnīgi sveikt komisāra kungu. Ļoti patīkami, ka jūs varējat ierasties mūsu sanāksmē un uzstāties ar šo ārkārtīgi interesantu informāciju. Vēlos pievērst jūsu uzmanību vairākiem jautājumiem. Komisija un parlaments pirms kāda laika, manuprāt, tas bija septembris, izteica savu interesi par repatriācijas nosacījumiem. Jūs noteikti atceraties, kas notika Itālijā, kur 75 migranti tika repatriēti pavisam nelielā laiviņā. Vienkārši aizsūtīt atpakaļ. Viņiem pat nepajautāja, vai jūs šeit plānojat pieteikties bēgļu statusam vai vēl kaut ko vēlties šeit darīt. Jā, ļoti nopietna situācija. Un Sicīlijā, piemēram, arī uh, prokurors uzsāka tiesvedību pret diviem, divām amatpersonām par to, ka šīs amatpersonas neņem vērā Itālijas pašas likumus un nosūtīja šos cilvēkus uz Lībiju. Sanāk tā, ka Uh, šīs personas tika repatriētas uz līguma, kas ir noslēgts starp Lībiju un Itāliju, un mēs zinām, ka Lībija nav parakstījusi nevienu konvenciju. Un Eiropas Savienība mēģināja tikties ar Lībiju, lai panāktu ietvaru lēmumu parakstīšanu. Tas pats ir ar Pakistānu, kas nav parakstījis Ženēvas konvenciju. par šiem ārkārtīgi svarīgiem aspektiem saistībā ar konvenciju līguma ratifikāciju. Es varu teikt, esmu lūgusi prezidentūrai, lai viņi mums pastāsta par nolīgumu virzību. Jo mēs dzirdējam, ka padomas pārstāvis, man pretā bija Zviedrijas prezidentūra tolaik, un Lībijas pārstāvi tolaik teica, ka viņiem nav nekādas informācijas. Sanāk tā, ka viņi tur kaut ko runā un nesniedz mums informāciju. Pēdējo mēnešu laikā jūsu pārstāvis Itālijā, kas ir ļoti jauka persona, protams, un labs profesionālis, bet šī persona teica, ka tas, kas notiek Lībijā, cietumās šobrīd, sanāk tā, ka šīs personas, kas daudzos gadi gadījumos mēģina izvairīties no vajāšanas, ko uzsākušas viņu pašu valdības, uh, šīs personas tiek atgrieztas, protams, tiek iemestas cietumā, un sanāk, ka viņiem tiek liekta iespēja sazināties ar ANO personālu. Manuprāt, arī Eiropas Savienības reputācijai šāda situācija nodara ļoti nopietni pāri. Sanāk tā, ka mēs nestrādājam pie noliegumiem, kas ir vajadzīgi, Un jūs pats pieminējat, ka šādi nolīgumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo pastāv joprojām arī verdzība. Arī šeit komisijā mēs runājam par mūsdienu verdzību kā par, par visam normālu parādību, kas ir visās valstīs principā. Un šobrīd sanāk tā, ka cilvēki ir nosūtīti atpakaļ, mums nav nekādas informācijas par to, kas notiek. Un mani, protams, neapmierina arī tas, ka komisija mums nesniedz informāciju. Paldies, Alfano kundze! Kurio kungs lūdzu? Un varbūt mēs varam uzdot trīs jautājumus, tad ļausim augstajam komisāram atbildēt, un tad atkal trīs jautājumus. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos sirsnīgi sveikt Anna augsto komisāru bēgļu jautājumos. Es atceros, ka man bija iespēja uzklausīt arī viņu, kad viņš bija Portugāls premjerministrs bet es skatos, ka tagad darbojoties ANO, viņš ir pienesis šim darbam arī savu pieredzi un, protams, arī daudz citus labus aspektus. Es ļoti pozitīvi raugos uz to, ka šeit ANO organizācijas priekšgalā ir uh, tik fantastisks Eiropietis un pat vēl labāk viņš ir Portugāls. Esmu ļoti gandarīts par to, ka jūs runājāt par ļoti godīgiem aspektiem. Jūs dzirdējat kritiku, piemēram, Jūs esat gatavs atbildēt uz to jūsu ziņojumā. Ir runāts par vairākiem vājiem aspektiem Eiropas Savienībā. Nu, piemēram, mēs mēģinam tagad patvēruma jautājums definēt Eiropas Savienības līmenī. Un kā mēs tikko dzirdējām no komisāra, un tas pats attiecās arī uz komisijas teikto, Uh, vakar Lība komitejā notikt, notika balsājums, balsojums, lai piešķirtu sarunu mandātu Goe Portugāles deputātam, lai viņš varētu rakstīt ziņojumu par bēgļu atpakaļ atgriešanu. Viņš, diemžēl, nav klāt, jo viņiem bija jādodas uz Vašingtonu, bet es ļoti labi atceros tās debates, kas bija saistītas ar mandātu piešķiršanu. Un tajā brīdī es ļoti labi pamanīju, ka padome vairākas dalība valsts, kas darbojas padomē, nevisai vispār grib kaut ko darīt lietas labā. Un komisija tagad ir uzsākusi dialogu ar padomu, un es zinu, ka viegli viņiem neiet. Bet šeit es vēlos teikt, ka ANO augstā komisāra bēgļu jautājumās atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir spiediens no visām pusēm, un jūsu vārdi vēlreiz atgādina, ka mums ir atbildība. Jūsu ziņojums skaidri parāda, ka mēs līdz šim esam izdarījuši ļoti maz attiecībā uz pārvietošanu, attiecībā uz uh, nosūtīšanu atpakaļ. Jūs teicāt, ka jūsu budžets pa 40% nāk no Eiropas. Nu, šobrīd mēs nevaram pateikt, kas īsti notiek ar šo naudu. Bet varu teikt, ka Eiropā darbi nav pietiekami, ņemot vērā to, kāda ir mūsu atbildība un kāda resursa mums ir pieejami. Es tiešām vēlos šo jautājumu virzīt uz priekšu un nodrošināt tehnisku atbalstu. Eiropas parlamentā mēs ar lielāko prieku dzirdētu ļoti konkrēts ieteikums. Lielas paldies! Dievs Demēra kungs, lūdzu! Paldies! Priekšsēdētājs kundze! Paldies arī komisāram! par to, ka viņš ir atbraucis. Un vēlos absolūti piekrist tam, ko teica Kārlos. Vēlos, protams, arī apsveikt, ka jums tagad ir tik labs darbs, tik svarīgs darbs, un es redzu, ka jūs esat gatavs risināt bēgļu jautājumus visā pasaulē. Mēs skaidri zinām, ka startautiskie likumi eh, piemērojami arī attiecībā uz personām, kas vēlas pieteikties patvērumu statusam, bēgļu statusam, mēs saprotam, ka ir ārkārtīgi vajadzīga šī tā, tāda absolūti strikta un skaidra politika. Jūs esat klāt, mums tas ir ļoti patīkami, mēs strādājam kaut galā viena mērķa labad. Mēs nevaram Eiropas Savienībā uh, izveidos savu patvērumu politiku bez jūsu palīdzības. Mēs saņēmām informāciju par to, ka mums ir oficiāls sadarbība ar jums, bet tad lūdzu pasakiet, kādā veidā šī sadarbība reāli notiek. Šis bija pirmais jautājums. Tagad otrais. Iepriekšējā sasaukumā mēs apmeklējām vairākus administratīvās aizturēšanās centrus Francijā un arī citus migrantiem domātus centrus. Un apmeklējam arī Spānijā esošo migrantu centru, kas ir vislielākais Eiropā. Nu tad jautājums ir, es ļoti gribētu zināt, kāda ir dalību valstu valdību attieksme pret ANO augsto komisāru bēgļu jautājumas klātesamību šādos centros. Liels paldies! Diezdemera kungam. Un tagad lūdzu, komisāra kungs, jūs varat atbildēt, bet vēlos teikt arī no savas puses, ka jaunais pētniecības projekts par būtiskāko noteikumu ieviešanu, kas nāk no direktīvas, mūsuprāt, šis ziņojums ir ļoti labs, jo tas skaidri norāda uz to, kā dalība valstis tiek galā ar direktīvas nosacījumiem. Un tagad lūdzu, jūs atbildat. Es ļoti atvainojos, ka es nerunāju itāliski, es mēģināšu atbildēt angļu valodā eh, cienījamai Alfāno kundzei, Eiropas parlamenta deputātei. Tas, ko jūs runājāt, ir pamataspekts. Tas tiešām ir galvenais aspekts Eiropas bēgļu aizsardzībā. Fakts ir tāds, ka mums tiešām nav nekādas oficiālas informācijas par šī uh, nolīguma saturu. Taču mēs esam pavisam skaidri pauguši savu nostāju šajos jautājumos taiziņā, ka mēs apzināmies, ka jebkuram nolīgumam ar trešo pusi ir jāievēro 51. gada konvencija un vispār starptautiskie likumi. šodienas situācija attiecībās ar Lībiju nav nekādas garantijas, ka šie bēgļi tiks aizsargāti saskaņā ar 51. gada konvenciju. Šāda ir tā situācija, un tas man ir pavisam skaidri jāpauž, jo bieži vien ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos ir e, Lībijā vai arī citur apgalvo, ka nav nekādas problēmas nosūtīt bēgļus atpakaļ uz Lībiju. Taču mūsu klātbūt Libijā netiek um, um, oficiāli atzīta. Libija nav parakstījusi 51. gada konvenciju. Un arī mūsu pieeja aizturēšanas centriem arī nav nodrošināta. Un mūsu spēja nodrošināt tiesību ievērošanu arī nav bezgalīga. Un mēs varam runāt, piemēram, par atsevišķiem gadiem, ka eritrieši ir jānosūta atpakaļ uz Eritreju, nevis jāatstāja Lībijā. To mēs, to mēs kaut kā vēl varam risināt. Būtībā nav nekāda problēma nosūtīt atpakaļ uz Lībiju. Bet citās uh, valstīs, citā kontekstā situācija ir atšķirīga. Tāpēc šis aspekts man bija ļoti skaidri jums jāsaka. Bet eh, būtībā jebkādas problēmas, kas mums eh, starp eh, Eiropas Savienību un Lībiju var rasties, protams, ir tādas, kur arī jāņem vērā bēgļu tiesības. Un e, man ir prieks par e, Kulio kundzes, e, kunga laipniem vārdiem, lai arī mēs nākam no dažādām politiskajām partijām. Es esmu ļoti pateicīgs par viņu sacītu. Un runājot par Dievs Temēro sacīto. Um, abi jūsu minētie aspekti ir ļoti svarīgi. Ja jūs uzdodat jautājumu man, tad patiesībā nacionāla risinājuma pēkļu jautājumam nav. Eiropas Savienības ietvara, ietvaros jūs nevarat atrast nacionāls risinājums bēgļu jautājumam. Bet dalībvalstis turpina aizstāvēt viņu nacionālās intereses ļoti lielā mērā, un pat šeit rodas pretruna. No vienas puses dalībvalsts grib uzturēt savas nacionālās patvērumu sistēmas. No otras puses nav nekādu šaubu par to, ka šāda problēma nevar tikt atrisināt nacionālā līmenī. To var izdarīt tikai Eiropas Savienības līmenī. Eiropas līmenī, jo fakts ir tāds, ka e, cilvēki pārvietojas e, no vīles valsts uz citu, atkarībā no tā, kāda ir konkrētajā valstī viņa aizsardzības sistēma un kādas sekmes viņi var gūt. Uh, savu statusu uzlabošanai. Un tas, protams, arī atvieglo kontrabandistu dzīvi. Un viņi, viņam rīcībā ir informācija, un tad viņi, ieskaitot arī labvēlīgi, labticīgos patvērumu meklētājus, sniedz viņiem informāciju, un tādā veidā atkal var pelnīt. Nu, vismaz Man šī situācija ir pilnīgi skaidrs, un es domāju, dalībvalstīm būtu svarīgi no mūsu puses nosūtīt vēstījumu. Zināms, ka mm, Eiropas parlamenta deputāti var iesaistīties savu dalībvalsts politikas jautājumus, un šim vēstījumam būtu jābūt tādam, ka būtu jārod konsens Eiropas līmenī un jāsaskaņo tību akti šai jomā. Tāpēc Eiropas līmeņa pārvietošanas eh, problēmas risināšanas projekts ir ļoti svarīgs. Un šī būtu ļoti svarīga sadarbības joma. Mums būtu jānodrošina plānošana un vienot apmācību. Mums nav pieejas konkrētām Frontex eh, operācijām. Un tāpēc mums būtu svarīgi šādu pieju iegūt. Un uh, mūsu pieeja dažādiem centriem dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīga, taču jau daudz ir panākt sadarbībā ar dalību valstīm. Un šī sadarbība ar vienu pieaug, dažkārt mūsu resursi ir ierobežoti, tomēr mūsu klātbūtne arī pieņems spēkā. Un mūs katrā ziņā ļoti interesē tas, ko mēs varētu darīt. Mēs vienmēr domājam, ka bēgļu aizturēšanai būtu jābūt tādam kā izņēmumam. Taču tad, ja bēgļi tomēr tiek aizturēti, tad ir pilnā mērā jāievēro viņa cilvēktiesības. Tas fakts, ka bēglis tiek aizturēts, tomēr nedrīkst viņam liekt iespēju pie bēgļu eh, bēgļu pro, patvērumu pieprasījuma pra, procedūrai. Lūdzu, Latvārds kundze, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! un es arī esmu uh, augstu vērtēju ANO augstā komisāra beigu jautājumos uh, prezentāciju. Mums ir uh, ļoti paveicies, ka jūs esat uh, mūsu vidū un atkārtojat Karlos Kūliju uh, komentāru. Es gan neesmu no jūsu dalībvalsts, tomēr es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi tas, ka jūs strādājat ANO, jūs arī zināt, cik augstu ANO tiek vērtēts Eiropas parlamentā, un jūs ar vienu esat labs draugs Eiropas parlamentam. Un es augstu vērtēju to, ka jūs mums, mums pastāvīgi sniedzat informāciju, lai mēs varētu labāk uh, Eh, labāk izstrādāt mūsu tiesībāks. Lūdzu, nekautrējieties un iesaistieties mūsu likuma izstrādes eh, darbā, jo eh, Eiropas Savienības tiesību aktiem ir svarīga loma, kas jāspēlē. Un jūs varētu mums dot ļoti skaidrs norādījumus informāciju par to, ka mūsu noteikumi saistībā ar bēgļu uzņemšanu un aizsardzību kļūst ar vien sliktāk. Es domāju, nevis to griba atzīt. Taču ņemot vērā to, ka mums Eiropā tagad bēgļu ir mazāk nekā pirms desmit gadiem, ir eh, diezgan šokējuši atzīt, cik, eh, cik daudz trūkumu ir mūsu sistēmā. Un, kad dalībvalstis negrib atzīt vienu sistēmu kopīgu, kas noteikti nāktu šo dalībvalstu labā. Un eh, tāpēc būtu labi identificēt, kāda šī sistēma varētu būt, un tādā veidā mēs varētu arī tikt vaļā no kontrabandistiem un tiem, kas tirgojas ar cilvēkiem patvērumu meklētāji bieži vien nevar atrast darbu, tāpēc viņi tiek eh, saukti par eh, pabalstu izmantotājiem. Īsi sakot, situācija ir diezgan nožēlojama. Un tas, ko jūs sacījāt par humanitārās palīdzības sniegšanas eh, zonas sašaurināšanos, tikai vēl vairāk apliecina šo skumjo faktu. Mēs gribam nākošu gadu svinēt 60. ANO bēgļu konvencijas gada dienu. Bet uh, fakts ir tāds, ka mēs, diemžēl, nevienmēr uzticamies šīs konvencijas parakstītā valstīm. Vis apvienotā ka karalistas valdība tā uzskatīja pagājušajā gadā. Bet mums ir jāapvieno savu centieni lai aicinātu Eiropadomi eh, pieņemt globālu pieju eh, bēgļu jautājumu, tāpat kā mēs runājam par klimatu pārmaiņām. Katrā ziņā uz šo jautājumu jāraugās visaptveroši. Es eh, saprotu, ka jūs nevarat gluži runāt par migrāciju, bet tā ir cieši saistīta ar uh, legālo migrāciju ar, vai arī ar šādas nelegālās migrācijas kanāliem. Tāpēc es tiešām aicinu jūs atbalstīt mūsu darbu, lūdzu, pavisam skaidri, nekautrējoties, sakiet mums tad, kad mēs rīkojamies nepareizi, kad Eiropa rīkojas nepareizi. Un uh, tīri personīgi. Es katrā ziņā augstu vērstēju jebkādu no augstā komisāra bēgļu jautājumos eh, ieros, ierosinājumu, ieteikumu. Un parlamentā mēs varam tikai nožēlot to, ka jums eh, nav pieejas eh, aizturēto nometnēm Lībijā, taču jums pat nav pieeja Frontex darbībai. Uh, un eh, komisāri Malstrēme, kas man ir laba kolēģe, arī varētu sniegt savu ieguldījumu, lai mēs pārliecinātu dalību valstis izveidot kopīgu sistēmu, un tā nebūtu nekāda eh, lēta labdarība, bet tas tiešām būtu pašu dalību valstu interesēs šī sistēma ļautu mums gūt labumu no tiem cilvēkiem, kas var apmesties Eiropas Savienībā un e, izmantot, pie, pielietot viņu prases tā, kā daudz ir darījusi e, pauģu paudzēs. Liels paldies! E, es augstu vērtēju jūsu priekšlikumu 60. ANO konvencijas gada dienu īpaši svinēt šeit Eiropas parlamentā, un es arī pateicos Guteres kungam par viņa lielisko darbu. Nākošā ir Ernst Kunze. Paldies, priekšsēdētāji, un vispirms vēlos pateikties jums, Gutera kungam, paldies, ka jūs sniedzat šo informāciju un tiešām to labāko jūsu darbā. Es saprotu, ka darbs nav viegls un prasīs ļoti lielu piepuli, un es vēlos teikt, ka es uzskatīju par ļoti nepareizi, ka jūsu kompetence ir tik ļoti ierobežotas. Piemēram, Frontex pasākumos jūs nevarat piedalīties. Es biju ļoti pārsteigta. Jūs sanāk tā, ka mēs, kā Eiropas parlaments, esam vienojušies par to, ka Frontex risinās arī cilvēktiesību aspektus. Jūs noteikti atceraties mūsu lēmumu, mūsu rezolūciju, kas tika pieņemta plenāra sēdē. Manuprāt, viss mūsu griba ir pateikt, tagad vienkārši ir nepieciešams panākt gribas īstenošanos. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, par to tika daudz runāts, un es domāju, ka ir tikai pareizi Eiropā būtu Eiropas Savienības līmeņa bēgļu un patvērumu jautājumu normatīvā bāzē. Nepietiek ar dalībvalstu risinājumiem. Un runājot šeit, protams, par drošību un brīvību, šeit ir uh, divi it kā pretpoli mazliet, tad ir jārisina tāds risinājums tā, lai drīzāk mēs Uh, aizsargātu drošību. Man ir not, ļoti nopietnas bāžas par to, ka cilvēku tiesība aspekti var mums būt kā negatīvs aspekts. Es domāju, ka mēs nedrīkstam šeit aizmirst par drošības pienākumu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums cilvēku tiesība aspekti ir jāieklau, protams, šajā procesā. Trešais aspekts, kas man uh, personiski ļoti nopietni sagādā bāžas, ir bēgļu atpakaļ atgriešana savās valstīs. Un te vēl runājam par nolīgumiem par atpakaļ atgriešanu ar trešajām valstīm. Manuprāt, te pilnīgi var nosirmot, jo vienkārši, piemēram, no Kosovas etniskie, eh, etniskās minoritātes vienkārši tiek masveida kaut kur sūtītas. Romā, piemēram, jo viņi ir ļoti grūti uz turieni ir tikuši Un tajā brīdī, kad viņi tiek sūtīti atpakaļ, neviens neņem vērā situāciju, kā savā valstī. Uh, Pakistāna. Pakistāna nav parakstījusi uh, konvenciju, bet ar Pakistānu mēs tagad runājam par atpakaļ atgriešanas noliegumu, un manuprāt, tas ir pretēji mūsu pamatprincipiem. Jo mēs paši esam teikuši Eiropas parlamentā, ka cilvēktiesības mums ir supersvarīgas. Nu tāpēc jums protams, ir jādomā, ko jūs vēlaties no mums saņemt, jo tagad šeit mēs tieši runājam par noliegumu ar Pakistānu, un es teikšu, ka man šķiet, ka te nav viss kārtībā. Paldies! Much, Liels paldies, Ernstas kundze. Tagad es dodu vārdu Kēlērs kundzei. Paldies! Liels paldies par jūsu prezentāciju, par eh, jūsu idejām un par jūsu uzrādītajām problēmām. Man ir jautājumi par eh, dažām lietām, ko jūs nosaucāt par jauniem izaicinājumiem. Vispirms eh, bēgļi, kas varētu, kur, kur bēgšana varētu izraizīt klimata pārmaiņas. Vai jūs domājat, kas šeit būtu darāms? Vai jūsuprāt, Eiropas Savienības līdzinējā reakcija ir pietiekama? Kā jūs uzskatāt, kā mēs varētu nodrošināt aizsardzību tiem cilvēkiem, kas varētu doties prom emisiju dēļ. Varbūt mums vajadzētu arī viņiem īpaši starptautisku aizsardzību. Un vai jūs varējāt izpētīt, vai bija pamatotas, pamatotas apsūdzības pret Frontex, kas te bija pagājuši vasar. Mēs jautājām Frontex vadītājiem, ko viņš darīja šai sakarā, un viņš neko neatbildēja, laikam neko viņš nav darījis. Un es, mēs gribētu zināt, vai jūs esat eh, izvērtuši kādu izmeklēšanu, vai jūs ko citu varētu sacīt par šo jautājumu. Jūs arī sacījāt, ka pašreizējie pasākumi, ko mēs veicam, ir svarīgs solis. Man tas izklausījās tā, ka šis te, s, uh, pasākums ir apsveicams, taču ar to vien nepietiek. Līdz ar to turpinājums manam iepriekš minētam jautājumam, kā jūs domājat, kā šī direktīram vajadzētu attīstīties tālāk pareizi? Paldies! Paldies, Kellers kundze, un tagad dodu vārdu augstajam pārstāvim. I'd like to say... Vēlos no sirds pateikties Lutfords kundzei. Paldies par jūsu komentāru. Mēs pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt. Manuprāt, no šiem komentāriem es vēlos vienkārši piefiksēt tos komentārus, ko jūs teicāt. Nu, kā es jau pieminēju, mums nav migrācijas jomā, migrācijas politikā mandātu un skaidrs, ka dalībvalstīm ir tiesības uz savu migrācijas politiku. Taču šeit rodas diezgan dīvaina situācija globalizācijas ziņā. Šeit ir tāda asimetrisks variants, jo sanāk tā, ka eh, nauda pārvietojas ļoti viegli, lielākoties arī uh, tirzniecība notiek ļoti viegli, bet te pašā laikā ar cilvēkiem tā nenotiek. Un ja mēs runājam par tirgus mehānismiem, un kā pieminēja mans bijušais kolēģis Kars Kvelio, jo viņš pats ir no sociālistu. Es pats uh, kādreiz biju sociālists, un tagad man bija jāiemācās, ka īstenībā tirgus labi strādā. Un uh, pieprasījums, piedāvājums atrod savu līdzsvaru, tas notiek vai nu likumīgi, vai arī nelikumīgi. Un tāpēc es domāju, ka būtu nepieciešams nodrošināt legālu migrāciju, un šādā veidā mēs varam tiešām aizsargāt personas, risināt viņu problēmas labāk un ievērot cilvēktiesības. Tas vairāk nekā loģiski. Manā valstī, kur ir diezgan zemes dzimtības, dzimti, dzimstības koeficients, manuprāt, 1,4 kaut kā tā, un mans tētis mira pagājuši gadu, viņa bija 85 gadi, un mātei bija nepieciešams atbalsts, kopšana, un Un interesanti, tad es braucu uh, uz to uh, veco ļaužu nāmu, un es redzēju, ka no septiņiem klātesošiem tikai divi bija portugāļi. Un tas ir normāli, ka nākotnē Eiropas Savienībā būs arvien vairāk migrantu. Un es domāju, ka labāk būtu migrācijas plūsmas kontrolēt legāli, nevis ļaut vienkārši tir tirgotājiem darboties. Ernsts Kunds, paldies jums par komentāru. Man vakar bija izdevība tikties ar Malstrēms kundze, ar komisāru, un mums bija ļoti vērtīga diskusija arī par Frontexu. Un es skatos, ka šobrīd Frontexa mandāts tiek pārskatīts un tieši ar mērķi, lai ieviestu šeit aizsardzības aspektus, un šeit, manuprāt, attīstība notiek ļoti pozitīva. Runājot par drošību un brīvību kā pretpoliem, man šķiet, ka šajā aspektā nav nemaz nekādu pretrunu, vienkārši jāpanāk konverģence. Kad patvēruma meklēšanas procedūras tiek ievērotas, tas nozīmē, ka cilvēkam ir tiesības iesaistīties uh, likumīgā procedūrā, tad valsts drošība paaugstinās. Mēs zinām, ka šobrīd valstīs ir ļoti nopietna situācija. Ir tā, ka uh, normatīvā bāze ir nepietiekama aizsargājoša, un līdz ar to personas mēģina atrast visādus apkartceļus. Ce Un, nu, piemēram, esmu runājis ar, ar Kenijas valdību par to, ka uh, ar Sudānas robežas tiek slēgta, bet, nu, kādi 5000 cilvēku dodas uz šo valsti, bet, bet ir tā, ka, nu, šies, šīs personas dodas bez jebkāda veida pārbaudēm. Vai Kenijai tas ir labi? Protams, ka nē. Jo, ja viņi varētu izveidot loģisku veidu, kā personas var iebraukt Kenijā, kā notiek pārbaudes, kā tiek nodrošināta viņu likumīga uzturēšana šādā veidā Kenijas drošība noteikti tiktu uzlabota. Un, ja jūs esat terorists, tad parasti jūs nepieprasīsiet patvērumu, vai ne? Jūs noteikti meklēsiet alternatīvas ceļus, jo patvērumu pieprasīšana ir ļoti saržģīta lieta. Jūs noteikti zināt, ka daudzās valstīs tā tas ir, pat ja gal galā rezultāts būs labs, ir saržģīti saņemt bēgļu statusu. Par repatriāciju. Problēmas ir saistīts ar šiem noraidītiem gadījumiem. Jā, jā, jo skars, ja tur viss ir pabeigts, tad ir savādāk, bet ir šie noraidītie gadījumi, kur tāds pelēkās zonas, kur notiek ļoti saržģītas sarunas. Mums ir vadlīnijas attiecībā uz izcelsmes valsts, ne visos gadījumos šīs vadlīnijas tiek ņemtas vērā, bet es vēlos teikt, ka ņemot vērā, piemēram, to problēmu, ko es pieminēju, Romus. Jā, manuprāt, šeit dimensija daudz plašāka, ne tikai patvēruma problēma, dimensija daudz plašāka. Tur ir kaut kas daudz vairāk nekā cilvēktiesība problēmas. Pirms trīs nedēļām man bija iespēja viesoties Kanādā, un Kanādā šobrīd tieši Romi, kas nāk no kādas Eiropas Savienības valsts, neminēšu valsti vārdā, ir lielākā daļa patvērumu meklētāju Kanādā. Manuprāt, Eiropai tas ir ļoti nērti. Sanāk tā, ka Kanādā, tādā valstī kā Kanāda, lielākā daļa patvērumu meklētāju nāk no Eiropas. Un Kanāda pavisam nesen ieviesa vīzes, lai reaģētu situāciju citā Eiropas Savienības valstī, un tād es, kā Eiropas Savienības pilsonis, uzskatu, ka Eiropas Savienība institūcijām, dalību valstīm ir jāsaprot, ka šeit ir problēma un ka ir nepieciešams šo problēmu risināt pēc iespējas efektīvāk. Vēlos pateikties arī Kaler kundzei par klimatu pārmaiņām, viņa pieminēja. Manuprāt, klimata pārmaiņas ir jāskata kā viens no būtiskākajiem katalizatoriem vai arī pātrinātājiem, kas ir viens no. Jā, skaidrs, ka mums vienmēr būs dabas katastrofas. Plūdi, Nē, nu, nu, nu, nu teiksim, ka zemestrīce un vulkāna izvirdumi nav saistīti ar klimata pārmaiņām, bet tādas lietas kā plūdi, tornādo, viesuļvētras un citas lietas noteikti būs. Bet problēma ir tāda, ka intensitāte palielinās un arī humanitārā ietekme ir arvien smagāka. Nu, piemēram, ja mēs runājam par eh, sausumu Āfrikā, Sahārā tas vienmēr ir bijis, bet tagad mēs redzam, ka teritorija paplašinās. Tad šeit ir vairāki aspekti. Trūkst ūdens, tad vēl šis klimata pārmaiņas, un līdz ar to arvien vairāk cilvēku domā par to, ka viņiem ir jāpārvācās, jo savā teritorijā, attiecīgajā vidē, viņi vienkārši nevar izdzīvot. Bet, protams, šeit pa paralēli arī ir konflikts. Piemēram, Darfūrā ir nopietnas problēmas, jo trūkst ūdens interesētām personām, un līdz ar to rodas arī šī konflikta situācija. Mums ir jārisina šī jaut, šis jautājums integrētā vietā, jāmeklē tāds risinājums, kas ļautu mums šo jautājumu risināt. Nepietiek ar to, ka mēs uh, marķēsim kādus bēgļus, kā klimata pārmaiņu bēgļi. Nē, vienkārši ir jāpasaka, ka atsevišķās situācijās mums ir nepieciešams, un mēs varam izmantot cilvēku tiesību aizsardzības instrumentus, kas mums jau ir pieejami. Varbūt atsevišķos gadījumos mums ir vajadzīgi papildu instrumenti, daži un dažādi. Bet, manuprāt, vispirms ir jāizmanto tie instrumenti, kas mums ir pieejami. Tad jānodrošina sadarbība starp dalību valstīm, starp tādiem organizācijām, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, tā lai būtu attiecīga palīdzība un atbalsts upuriem. Jo skaidrs, ka fenomens ir samērā jauns, un šobrīd, diemžēl, instrumentu nav un nav pat stratēģijas izstrādēji. Tāpēc es ļoti gribētu, lai lietas šajā jomā attīstās. Par Grieķiju, jā, es, ja es pareizi sapratu, arī situācija, par ko jūs pieminējat, ir saistīta ar Grieķiju. Mums kādu mēnešu laikam es apmeklēju, vai diviem es apmeklēju Grieķiju, un teikšu, ka Grieķijas valdība ir gatava izveidot efektīvu patvērumu meklēšanas sistēmu Un izskatās, ka šobrīd šī lielākā problēma tajā lielajā kartē ir tāda, ka Grieķijai ir milzīgs spiediens, jo tieši uz Grieķiju bieži vien dodas patvērumu meklētāji, daži dažādas nelegālas personas, un līdz šim nebija patvērumu meklēšanas sistēmas, un Grieķijas valdība tagad ir apņēmusies šādu sistēmu izveidot. Bet skaidrs, ka tas nenotiks rītdien. Uh, ir vajadzīgs nopietns darbs, bet es ļoti aicinu Eiropas Savienību palīdzēt Grieķijai. Protams, arī Frontexa loma šeit ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir saistīts ar uzņemšanas centriem un citiem aspektiem. Piemēram, dažus jautājumus risina policija šobrīd, bet tagad top jaunais normatīvais akts. Šeit es jautājumu par uzņemšanu, par sūtīšanu un nu, tā tālāk. Ļoti daudz jautājumu, kas joprojām nav atrisināti. Un kā jau teicu, mēs pamanījām, ka Grieķijas valdība, es saprotu, ka viņiem ir krīze, viņiem ir ļoti grūti un nav nemaz tik viegli domāt par nākotnē, bet izskatās, ka Eiropas Savienībā ir solidaritāte un galu galā, pateicoties solidaritātei, tiks atrisināta šī ārkārtīgi nopietna problēma. Jo tādā veidā valstis kurās iebrauc daudz migranti, šīs valsts varēs risināt problēmas kopā ar citām. Jā, nu kā jau teicu, man nebija iespējas pārbaudīt konkrēto rīcību, jo man nebija, man nebija tiesība tur uzturēties, tur atnākt uz to reālo vietu, bet, nu, kā jau teicu, informācija mums ir un diezgan pozitīvas iezīmes. Paldies! O, nē, nē, par direktīvu vēl pieminēju. Piemirstu pieminēt, mūsu nostāja ir ārkārtīgi skaidra. Mēs ļoti rūpīgi sekojam grozījumu priekšlikumiem. Nu, ir vairāk aspekti, kas šobrīd nav svarīgi runāt par šo jomu, bet būtiskākais ir, lai lietas virzītos uz priekšu. Un mūsu nostāja ir tāda, ka ir jāvirzās uz priekšu, un Eiropas parlamenta deputāti šeit var sadarbībā ar dalību valstīm ļoti daudz ko panākt. Dažreiz esmu pas, mazliet izbrīnīts, ar to, ka tās valstis, kurām ir ļoti labas patvērumu meklēšanas sistēmas, šīs pašas valstis uh, uzliek šķēršļus ceļā uz direktīvas pieņemšanu, jo sanāk tā, ka uh, tām valstīm, kur ir ļoti labas patvērumu sistēmas, šīs valstis saņem papildu spiedienu uh, jo cilvēki nevar dabūt patvēruma status, patvēruma meklētāja status citās valstīs. Un tad esmu ļoti izbrīnīts, ka tieši tās valstis, kurās ir ļoti efektīvas patvēruma sistēmas, šīs valstis ir pret. Bet, nu, es ceru, ka jūs atrisināsiet šo problēmu. Paldies! Paldies, augsto komisāru! un jāsaka, mums tagad ir astoņi runātāji pieteikuši un ļoti skarbi noteikumi, katram tikai divas minūtes, un tad vēl atvēlēsim uh, laiku mūsu profesionālajiem un uh, ļoti prasmīgi daļrunīgajiem komisāram Ždanokas kundze un Sargentīnī kundze un Estrēlas kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji, es esmu šeit. Guteras kungs, man ir e, divi jautājumi, centīšos runāt īsi. Vispirms, jūs jau atbildējāt, ka 51. gada konvencijai ir visai nelielas izredzes eh, pilnā mērā tikt ieviestai, bet tomēr vai pārāk eh, nav liels tas loks vēl palicis implementācijai. Piemēram, man valsts Latvija ir reaģējusi tā, ka pašlaik mums ir tikai 16, 16, nevis 16 tūkstoši, bet 16 oficiālu bēgļu. Mums ir valstu saraksts, no kurienes eh, bēgļus nevar uzņemties, skait izmantot visas agrākās eh, padomju republikas un par spīti asiņainiem konfliktiem no šīm vietām eh, mana zeme neuzņem bēgļus. Otrs, 61. Eh, gada konvencija sakrā jāsaka tas, ka manai valstī ir tikai viens instruments, kā pārvarēt situāciju, kad ir nav eh, cilvēkiem valsts piedarības. Mums ar vienu vēl ir 17% bez nepilsoņu. Un eh, kā šī situācija Eiropas eh, līmenī izskatās, tātad tiek teikts, ka tas ir mūsu iekšējais jautājums, jautājums, bet mana zeme taču arī 61. gada konvenciju parakstījusi. Un un kāda būtu reakcija no apvienotās, eh, apvienotā nācija organizācijas un tieši no jūsu biroja. Varbūt eh, būtu vērts paturēt prātā arī šīs problēmas. Paldies! Paldies Danakas kundzei! Ar jūsu laipnu atļauju man ir teikts, ka Anģelīlī kundzei ir jādodas prom, lai viņa paspētu uz lidmašīnu, tātad pēc dodu vārdu tagad Anģelīnī kundzei. Paldies! Eh, pateicos kolēģiem un sevišķi esmu pateicīga augstiem komisāram par to, ka viņš ir atradis par iespēju šeit ierasties un arī atbildēt uz mūsu jautājumiem un iepazīstināt ar savu eh, uz, uzrunas saturu. Es domāju, ka mēs piekrītam viņam. Uh, tajā e, momentā, kad e, augstais komisārs uzsver to, ka ir jādala atbildība. Jūs e, tiešām pareizi runājāt par to, ka mums ir nepieciešama globāla attieksme. Un mums, protams, ir nepieciešama Eiropas stratēģija. 27 dalību valstīm jābūt uh, izveidojušām vienotu saskaņotu sistēmu. Uh, jo individuālus eh, risinājumu nevar būt varbūt tikai vienots Eiropas risinājums. Un jūs arī vēl vienu lietu ļoti pareizi akcentējāt to, ka dalība valstis um, izmanto eh, suverenitātes principu dažos gadījumos tāpēc, ka negrib pašas uzņemties. Uh, atbildību, bet eh, ir arī tādas dalība valstis, kuras varbūt var šādā veidā izvairīties no atbildības, bet ir zemes, eh, kā piemēram mana zeme, mm, nevar. Un tomēr jāsaka, ka visām zemēm, kurām ir robežas, ir jāsaskanās ar šādu atbildību. Tātad mans konkrētais jautājums jums ir šāds. Itālija bieži kritizē Eh, tāpēc, ka eh, nav pietiekoši labi divpusēji eh, līgumi, piemēram, ar Lībiju. Bet kādas tad ir problēmas, ar kurām mums jāsaskarās? Mums ir bijušas Lībijā Frontex sakrā, jums pašiem arī ir bijušas problēmas. Jā, jā, es tūlītās ķeršos pie savu jautājumu. Mums ir nepieciešama informācija un skaitļi, ierosinājumi un uh, oficiāli paziņojumi. Pretējā gadījumā mēs nevis risināsim, meklē, meklēsim risinājumus, bet uh, kritizēsim. Paldies! Un tagad vārds nākošai uh, deputātei. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es arī vēlos pievienot savu balsi iepriekš teiktajiem, sakot, ka mēs esam ļoti pateicīgi, ka pie mums ir ieradies augstais komisārs un ka viņš mūs tik eh, labi ir informējis savā uzrunā Es domāju, ka mē, es varu runāt eh, visu uh, portugāļu vārdā, sakot, ka mēs esam eh, ļoti lepni, ka viņš veic šo darbu tik kompetenti. Un mēs arī apsveicam uh, Guteres kungu ar viņa otraizējo iecels, ievēlēšanu amatā. Bet tagad par mūsu šodienas tēmu, runājot par jauno klimatu mm, beigļu sakarā. Uh, proti klimata izmaiņas un dažādas dabas katastrofas atstāja iespaidu arī uz bēgļu pārvietošanos. Un uh, tā ir uh, savu atbildību jāuzņemas Eiropas Savienībai, bet tomēr Kopenhāgenes konference par klimatu bija e, neveiksmīga, un tagad atliek cerēt uz Meksikas konferenci un CO2 e, izmešu samazināšanās saistības arī nav pietiekoši visaptvarošas, jo ir jārēķinās ar trešajām valstīm. Un tā tad jautājums, ko jūs varat mums e, rekomendēt kā vienam Eiropas institūcijām, kā mēs mēs varam uh, panākt labāku uh, progresu, kā mēs varam iespaidot globālus uh, konfliktus. Un nākošais paldies, un nākošais runātājs Argentīnī kundze. Paldies priekšsēdētāji. runājot par to, ka arvien tuvāk pie, pienāk tās robežas, kur ir iekšēji pārvietotie cilvēki, Un eh, tā tad mums arī jādomā par Izrēlu un par to, ka cilvēki dzīvo kreisajā rietumu krastā un ka, ka, ka cilvēki tiek deportēti no eh, rietumu krasta uz gāzes joslu. Un kā tas iespaidos bēgļu plūsmu uz Eiropu. Un te man jā, jautā, kā mēs, Eiropa, varam uz to reaģēt, kā mēs varam palīdzēt, pārvarēt šīs grūtības. Un no jums es gribētu augsto komisāru uzzināt, kādi ir tieši jūsu ierosinājumi mums, lai mēs e, novērstu, ka veidojas šāda jauna bēgļu grupa nākotnē. Paldies! Paldies Argentīnī kundzei, uh, Flopas kundzei vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze, paldies augstiem pārstāvjiem par viņu ierašanos. Uh, mēs vienmēr gribam vairāk kritizēt visus šēršļus, kurus mūsu ceļā liek dalībvalstu tiesību akti, un eh, tas, protams, arī <laughs> sarežģīja jūsu situāciju, un eh, jūs, protams, varat tikai teikt, jā, mēs runāsim dalību valstīm, bet. Mēs secinām šajā brošūrā, ka pirmā valsts, no kuras nāk visvairāk bēgļu, ir eh, Pakistāna, ir Afganistāna un visvairāk viņas uzņem Pakistāna. Un līdz ar to man rodas iespējas, ka mēs negribam gluži pieņemt šo nolīgumu starp abām valstīm. Bet ko jūs domājat par šo atpakaļ uzņemšanas no, nolīgumu? Bet e, kā īsti ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos strādā Pakistānā? Un kā Eh, būtībā šīs nolīgums eh, tika noslēgts afgāņu dēļ un eh, kā, kā jūs vērtējat viņu atpakaļ nosūtīšanu. Un otrkārt, jūsu sarakstā te parādās tāda zeme kā Turcija, kas ir starp desmit uh, pirmajām valstīm, no kurām nāk visvairāk bēgļu. Un, nu, protams, ka vairums no viņiem dodas uz Franciju. Un mēs redzam, ka, ka starp trešo valstu Eh, valstīm šajā sarakstā ir viena valsts, eh, no kuras nāk visi, eh, no kuras beigti dodas uz visām valstīm, tie ir no Ganas. Tātad, kā mēs varētu varbūt izveidot tādu sistēmu, ka atkarībā no viņu tautības tad, vai viņu pilsonības tad varētu viņiem piešķirt patvērumu. Gijons Kunze, jā, paldies par, to, par jūsu ierašanos. Jūs te runājāt par eh, to, ka Eiropa varētu eh, būt par paraugu, kā attiekties pret, eh, izturēties pret patvērumu meklētājiem. Taču tai pašā laikā daudzas dalībvalstis apgalvo, ka pārāk daudz ir patvērumu meklētāju un Līdz ar to šeit bieži vien tiek jaukt, eh, jaukta nelegālā imigrācija ar eh, bēgļu plūsmu. Un es gribētu, lai mēs šeit atrastu tādu vispārīgu starptautisku kontekstu. Eh, es gribētu runāt par diviem ļoti svarīgiem aspektiem konkrētiem. Jūs minējāt, ka arvien vairāk veidojas plaisas starp nacionālo praksi Uh, un uh, tiesisko ietvērumus bēgļu jautājumos. Bet, uh, un tā pašā laikā, protams, skaidrs, ka vajadzētu izveidot kopīgu Eiropas sistēmu bēgļu jautājumus. Un līdz ar to skaidrs, ka dalībvalstīm vispirms ir jāizlem, ka viņas vēlas šādu vienotu sistēmu. Un uh, šajā sakarā jūs nesen uh, īstenojāt pētījumu par dažiem horizontāliem jautājumiem, kā tiek īstenots uh, dažas direktīvas, par kurām tagad ir runa Eiropas parlamentā, piemēram, par juridisko atbalstu un par apelācijas tiesībām. Es gribētu, lai jūs sniedzat savu novērtējumu par šīm grūtībām un kāda varētu būt konkrētā prakse pamatojoties šiem paraugiem. Un pēdējais jautājums ir saistīts ar izmaksām. Vairākas dalībvalstis eh, ļoti daudz runā par šo eh, aspektu. Bet skaidrs, ka mums šeit jārīkojas ātri, jo vai nu būs arvien vairāk bēgļu, ar kuriem arvien mazāk nodarbojas, vai arī būs mazāk bēgļu, bet ar kuriem nodarbojas vairāk. Uh, Un jā, es tulīt beigšu, priekšstādātājs kundze. Es tomēr uzskatu, ka te ir. Eh, gribētu uzzināt, kā jūs vērtējat finanšu ietekmi, eh, tad, ja Eiropā uzņem bēgļus vai neuzņem. Paldies, Gijoms kundze. Krošetes kundze, lūdzu. Kročetas kungs. Es gribētu pateikties augstajam pārstāvim par to, ka viņš ir mūsu vidū. Šāda veida debats Eiropas parlamentā ir ļoti vērtīgs. Es piekrītu Alfāno kundzes sacītē, ka Eiropā tiek izveidots eh, dažas politikas, kas eh, nav un tas arī nav tikai Eiropā, tās ir vērstas pret patvērumu tiesībām. Un šai saistībā es gribētu sacīt, ka pēdējos gados patvēruma jautājums eh, tiek uzskatīts par otšķirīgu, tāpat kā arī migrācijas jautājumu ja mēs salīdzinām, piemēram, ar citām kultūrām, tad šķiet, ka e, Eiropa ir vienkārši noslēgusies pati sevi. Bet ja mēs paraugāmies uz vispārējiem skaitļiem, tad e, man šķiet, ka nav cits jums, kur situācija ir labāka. Ja mēs, piemēram, paraugāmies uz jūsu izdalīto bukletu, tad tur ir redzams, ka, ka ASV vai drīzāk Ziemeļamerikā vispār ir 457 tūkstoši bēgļu. To varētu uzskatīt par ASV, par Amerikas eh, ekonomisko potenciālu. Un līdz ar to šīs valsts spēja uzņemt uh, bēgļus var nākt par labu. Bet Eiropā šis skaitlis beigšu skaits ir 1,5 miljoni, un jūs runājat par 16 miljoniem, 3,5 no Āfrikas, 2,5 Āzijā. Un te mēs eh, redzam, ka rietumvalstīm nemaz nav nekādas patvērumu meklēšanas politikas. Jā, es drīz beigšu. Līdz ar to reāli praksē nekas nenotiek, kaut arī runā daudz par patvērumu. Un patiesībā nesen mēs piedzīvojām tādu kā kara darbību. Jo, ja jūs eh, uzbrūkat eh, kuģim, un liekat tam eh, doties atpakaļ uz Lībiju, tad tas būtībā ir pielīdzināms uh, noziegumam. Jums vajadzētu novērst šādu darbību. Paldies, Kročedu, papadot Pūlu kungu, kundze un papa Nikolau. Gutjeres kundze, es gribētu sacīt, ka jūs uh, atstājāt lielu iespaidu uz mani gan ar to, kā jūs uh, šīs problēmas uzrādījāt un kādas jūs piedāvājāt risinājums. Uh, Runājot par Kipru, mums ir daudz patvērumu meklētāju, mums ir daudz um, legālu un nelegālu migrantu. Es esmu šeit, Gutieres kungs. Tātad, kā jau es sacīju, es nāku no Kipras, un mēs esam tādi kā vārti, jo mēs esam Eiropas Savienības robežšķirtne ja ir kāds eh, karš vai eh, tuvajos austrumos vai citās valstīs, tad ir milzīgi daudz bēgļu, kas meklē patvaru manā valstī. Bet kopš 1974. gada mēs piedzīvojam traģediju. Tas ir gads, kad uh, Turcija iekaroja daļu no manas valsts. Un te, protams, ir jautājums par nelegālo imigrāciju, par patvērumu meklētiem un arī nelegālie uh, kolonisti, kas apmetas nelegāli mūsu valstī. Un jūs sakāt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izveidot integrētu stratēģiju un parādīt arī savu solidaritāti kopienas līmenī. Bet, kad jūs runājat par solidaritāti, ko Eiropas Savienībai būtu jādara manas valsts labā? Jo arī Kipra ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Un ir cilvēku tiesības, kas netiek ievērots manā valstī. Es nevaru brīvi pārvietoties pa Kipru, es nevaru doties uz, savu, uz savām vecāku mājām. Tad ko, kas, ko Eiropas Savienības solidaritāte varētu darīt manas valsts labā? Papa Nikolau kungs, lūdzu. Es esmu šeit. Es jūs sveicu par eh, to, ka jūs atkal tikāt ievēlēts un veicu jums eh, veiksmi jūsu darbā un arī paldies par jūsu ļu, vadītājām ļoti svarīgajām diskusijām. Un eh, mums visiem ir skaidrs, ka mums ir jāturpina šīs diskusijas. Es saprotu, ka jūsu kompetence ir ļoti svarīgs un ir bijušas arī man citas diskusijas ar ANO. Uh, augst, augsto komisāru beigu jautājums, bet pirms mēneša es biju Sīrijā, kur ar dažiem citiem kolēģiem no parlamenta mums bija iespēja noturēt vairāk sanāksmes uh, saistībā ar beigu jautājumu. Un Sīrija uzņēmusi daudz uh, bēgļu no Irākas. Sīrijā viņi tiek uzskatīti par uh, viesiem iespējams jūs zināt šo delikāto problēmu. Un mēs apmeklējām Sīrijas ziemeļus, Ahol nometni bēgļiem. Tas bija kaut kas nepieredzēts mums visiem. Un kad es atgriezos mājās, es jūtu, kas esmu mainījies. Un līdz ar to es sapratu, cik svarīgs ir eh, ano augstais komisārs bēgļu jautājums, un līdz ar to es nolēmu uzturēt ar jums regulārs kontakts. Man ir vairāk komentāru. Vispirms es gribētu pateikties uh, par jūsu vērtējumu. Grieķijai jūs jau zināt, ka Grieķiem nevisai patīk dzirdēt, ka bēgļu jautājumos mēs esam iepalikuši. Bet mums nav daudz līdzekļu, un līdz ar to mēs esam uh, ierobežot. Un Un varbūt e, jūs varētu mums paskaidrot, kas būtu darām šai ziņā. Lielas paldies! Un vēl es arī gribētu zināt, vai, vai jums šķiet, ka mums būtu šis nolīgums jāpārskata nākotnē, runājot par solidaritāti bēgļu jomā Vai jums šķiet, ka mums vajadzētu sekmēt ne tikai atpakaļ nosūtīšanas programmas, kad ir runa par eh, trešo valsts pilsoņiem, vai varbūt mums vajadzētu arī šādas programmas saistībā ar citiem, uz citām valstīm? Eh, Priekšstādātāji pārtrauc runātāji, jums būtu jādod iespēja izteikties visiem kolēģiem. Jā, es vēl tikai vienu lietu gribētu sacīt. Kā mēs visiem tiem, kas meklē labāku nākotni, kā mēs viņiem visiem varētu paskaidrot, ka likumis, likumi Eh, likumi, eh, likumi, lai viņi varētu gūt patvērumu, nav viņiem labvēlīgi, ka vieglāk ir nelegāli ieceļot. Paldies, Papa Nikolau kungs. Te bija daudz jautājumu par konkrētiem, konkrētām situācijām dalībvalstīs, un es ceru, ka komisārs vismaz īsi varēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Tas tiešām ir liels pārbaudījums, jums ir tikai 3-4 minūtes. Labi, es mēģināšu izteikties pavisam lakoniski. Eh, Ždanokas kundze, es ceru, ka es neizteicu pavisam nepareizi šo uzvārdu. Tātad eh, jūs, protams, pieminējāt eh, vēl tikai vienu piemēri, kas liecina, ka mums sistēmas eh, dažādās valstīs ir jāsaskaņo. Un eh, mums, protams, ir daudz tādu cilvēku no Krievijas, varbūt no Čečenijas, kur lūdz patvērumu eh, Eiropā, un jūs runājāt par tādiem, kuri varētu lūgt patvērumu no bijušajām republikām. Kas ir svarīgi? Ir svarīgi uh, atzīt uh, nepilsoņu uh, tiesības. Un arī Baltijas valstis uh, vēl ar vienu varbūt ir mazliet problemātiskā situācijā, kaut ir pierakst, parakstījuši konvenciju. Tātad vajadzīgs, lai šiem cilvēkiem, kuriem nav valstis piedarības, būtu konvencija attiecinām. Anģelīlī kundze vairs nav šeit. Man te varbūt nav nekāda īpaša komentāri, un te bija lūgums veikt labāku koordinācijas darbu Eiropā. Es varu tikai tam piekrist. Tad es madies un pateicīgs, ko teica uh, deputāte no Portugāles, Flotras kundze. Bet te mēs runāju par sadarbību, lai novērstu to, ka cilvēki ir spiesti pārvietoties lielā mērā, ir saistīts ar, eh, kā mēs reaģējam uz klimata izmaiņām, un, un mums ir ar vienu vairāk un izteiktāk klimata degradācija, tas īpaši iespaido Austrum Āfriku, un līdz ar to mēs varam pieredzēt daudz cilvēku pārvietojamies uz dažādām vietām. Sargentīnī kundze attiecībā par deportācijām. Tā tad runa bija par eh, iekšējo pārvietošanu Izrēlā no rietumkrasta uz gāzes sektoru. Atbilde. Mēs tiešā veidā nevaram iespaidot eh, šo lietu, tā ir cita aģentūra UNDRA kas ar to nodarbojas, bet uh, Gazas konflikts jau pirms kāda laika bija mūsu uzmanības uh, eh, degpundā, un es tā tad tādu arī ziņojumu formulēju. Un runājot par šīm problēmām, jāsaka, ka tā ir problēma, kas ir daudz lielāka par bēgļu dimensiju. Tā ir jau pamat, pamatos cilvēku tiesību uh, lieta, bet es runāju, ka ir krīzes ārka, un es tiešām uzskatu, ka Palestīnas jautājums un Palestīnas iedzīvotāja jautājums ir ārkārtīgi cieši saistīts ar citām lietām šajā ārkā atru, atrisinot šo uh, lietu, atrisinātos daudz kas cits. Uh, Flotras kundze. Un Flotras kundze, Pakistānai ir 1,7 miljonu bēgļu no Afganistānas. Un atklāti sakot, mazliet ironiski izklausās, ka viena valsts, kura saņem dažus simtus vai tūkstošus bēgļu, ir pilnīgi apsēsta ar bēgļu nosūtīšanu uz uh, Pakistānu, kur jau ir milzīgi daudz, kur ir pār par miljonu šo te uh, bēgļu. Nu, tātad tas ir tāds vispārīgs, <laughs> vispārīga atbildi. Un runājot par trešām eh, drošajām eh, valstīm, tad, tad tomēr ir eh, problēma, problemātiski jautājumi, piemēram, par, eh, kad valsts ir demokrātiski, vienalga ir daži aspekti, kas ir saistīti ar beztiesiskumu. Eh, Piemēram, Malī ir demokrātiska valsts, tomēr tur ir eh, dzimuma orgānu kropļošana, kas ir pilnīgi nepieņemama. Un līdz ar to, protams, sievietes var kļūt par upuri šai parādībai, un tāpēc viņas var pārvērst par bēgļiem. Un līdz ar to drošās valsts uh, aspekts, uh, drošās valsts termins ir mazliet uh, apšaubams. Un es gribētu arī atbildēt Gijoms kundzei, jūs esat eksperte, es augstu vērtēju jūsu darbu, jūs kā referents darbu, jūs arī bijāt apstrādājis grozījums procedūras direktīvai. Es sacītu tā, ka jūs jautājumi ir tādi, kuros jau ir ietverta uh, atbildi, un es līdz ar to tā tad uh, varu vienkārši uh, ar jau implicītu jautājumu atbildēt uz jūsu implicītajām atbildēm. Vai ne? Tā taču ir. Nu, un runājot par finanšu iespaidu, to ir mazliet grūti izvērtēt no, no ārējā viedokļa, bet iekšējā ietekme, protams, ir tāda, jā, izmaksas ir. Uh, tās pastāv, tomēr tās nav pārāk liels, ja salīdzina uh, to, par ko tas tiek maksāts par cilvēktiesību ievērošanu. Kročetas kungs, atbildot uz jūsu teikto, jāsaka, ka ļoti svarīgi saprast, ka tās pūles, kuras ir pielikušas attīstības zemes, uh, Um, strādājot ar patvērumu jautājumiem milzīgas. Pakistānai, piemēram, ir jau uh, tāds sasniegums, ka ir piešķirts 7,5 miljoniem identifikācijas kartes. Uh, es atvainojos, gribēju teikt par afgāņu bēgļiem. Uh, no Sīrijas, piemēram, nākušie bēgļi var atgriezties uh, Tas ir ļoti liels sasniegums valstiskā līmenī. Tanzānija, kā jau es teicu, piešķīra Tanzānijas pilsonību 60 tūkstošiem bērniem, mazbērniem, maz, mazbērniem. Un patiešām dažreiz attīstības valstu valdības ļoti augstsirdīgi un tās rīkojas. Problēma gan ir, kā ir ar resursiem šajās zemēs. Eh, Papadopulus kundze, jūs runājāt par solidaritāti. Te, te nu jāskatās uz konfliktu politisko dimensiju, par ko es nevaru atbildēt, bet tas savukārt ir saistīts ar Papa Nikolau teikto, kā tās zemes, kuras ir dienvidos, ir izvirzījuši kā aktuālu jautājumu pārvietošanu. Un ja no nu šeit ir um, sas saskaņota rīcība, eh, kaut arī nav viegli risinājumi, tad šo sarežģīto situāciju var risināt. Un tā tad eh, atbildības un slodzes uzņemšanās, eh, ja tā tiek dalīta, tad dod labus risinājumus. Pēdējā laikā mums ir bijušas labas vienošanās, un mēs esam piekrituši komisijas priekšlikumam e, patvērumu jautājumu sakarā. Un pēdējais, ko jūs teicāt, man mazliet ir sajūcis. E, te es nevaru pat izlasīt, ko esmu pats uzrakstījis. Tā tāda pārvietošana un Dublinas divi sakarā. Uh, Ko jūs jautājāt, lūdzu? Es ļoti atvainojos, es ļoti atvainojos. Es neuzrakstīju, izlasīju. Jautājums ir pavisam vienkāršs. Vai jūs gribat, lai es to pasaku angliski, varbūt? Kā mēs varētu cīnīties ar nelegālo migri, migrāciju, ņemot vērā to, ka mēs varētu tomēr arī tiem bēgļiem darīt zinām, ka viņi varētu tā vietā izmantot nelegālos ceļus, izmantot legālo ieceļošanu. Viena lieta, kas tiešām atbildēja, būs ļoti būtiska, un tā ir šāda. Mēs ļoti enerģiski cenšamies